Buongiorno ai presenti. E... Labdien, dāmas un kungi! Pat ja neesam visi ieradušies komitejā, tad uzsāksim šī rīta darbu, jo darbkārtība visai blīva. Un tad ir arī ziņotāji, kuri um, arī būs jādodas projām laicīgi. Tad nu sāksim ar uh, paziņojumiem. Uh, Un uh, tā tad pirmais paziņojums ir tāds, ka uh, kopējās komitejas uh, sanāksme NV ar viedokļu apmaiņu par uh, politikām 2030. gadā. Tātad šī jauktā komitejas sēde notiks rītdien, uh, pulkstens trijos pēcpusdienā. Tātad laikā no 15 līdz uh, 18. Tad vēl vienas izmaiņas attiec uz septīto punktu komisijas priekšlikums par telekom pakotni, kuru sagatavoja komisāra Krūs prezentācija, kas notiks šodien mūsu komitejā, un tā notiks ātrāk. Tas kļūs par trešo punktu. Un tūlīt pats tātad uh, tas būs pēc uh, diskusijas par metalurģijas diskusiju. Tālāk devītais punkts. Uh, arī ir mainīts ar 12. punktu par uh, viedīgu attīstības vietējā un reģionālo ietekmi. Bet nu, tas neatiec uz šī rīta uh, sēdi. Un tad arī noteikti zināt, ka nākamā ītra komitejas sēde notiks Strasbūrā 17. oktobrī no 19. līdz 21.30. Vieno īpašām tātad šīm sēdēm, kādu mēs organizējam. Eh, Strāsbūrā. Sākam ar pirmo darbu kārtības punktu. Vārdu dodu eh, referentam eh, Gjurk kungam. Rīcības plāns Eiropas tērauda rūpniecības konkurētspējas un ilgspējas nodrošināšanā. Lūdzu, kolēģi, ievēlties izteikties. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és... Labrīt, dāmas un kungi! Liels paldies par man doto iespēju izteikties. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka mēs varējām izstrādāt iniciatīvu ziņojumu par tērādu rūpniecību Eiropā. Es domāju, ka ir tiešām pamatoti izstrādāt atsevišķu ziņojumu par tērādu rūpniecību, jo sektors ir ļoti svarīgs. Tas sniedz izēja materiāls pārstrādes, automobīļu, celtniecības, elektronikas nozerēm. Jāteic, ka šī nozare ir ļoti būtiska. Tas ir svarīgs arī Eiropas integrācijas rīks pēc otrā pasaules kāra. Eiropas Savienības dibinātāji uzskatīja, ka šī nozare ir ļoti būtiska, un koordinācija šai nozarē arī Eiropas Savienībai ir fundamentāla. Tērauda rūpniecība joprojām ir aktuāla Eiropā. Ir arī šeit jārunā par ekonomisko izaugsmi, par mūsu vīdes eh, mērķiem. No šī viedokļa tērauda rūpniecība ir arī ļoti svarīga vējģeneratoru celtniecībā vai arī mašīnu būvē eh, Simtprocentīgi pārstrādājamais tērauds ir uh, ļoti svarīgs aizsargmais resurs arī turmākajām paaudzēm. Tērauda rūpniecības eh, tirgus īpatsvars ir 11%. Mums ir 23 eh, dalību valstīs tērauda rūpniecības rūpnīcas, eh, kur strādā 360 tūkstoši darbinieku. Globālā ražošanas kapacitāte pieaug. Tas ir skaidrojums ar aktivitātēm Ķīnā. Taču Eiropas rūpnīcas ir ļoti ievainojams, ņemot vērā to, ka ir pārprodukcija tajās. Un Eiropā ir visai maz pieprasījums pieprasījums. Krīzē kopš 2009. gada vēl arī ir smagi ietekmējusi šo nozari. Enerģētikas cenas ir visai lielas, ir komerciālie ierobežojumi, daudz arī valsts subsīdija jaunatīstības valstīs, kas šo tērā rūpniecības sektoru Eiropā padara vēl ievainojamāku. ievainojamāku tērauda rūpnīca bieži vien eh, slēdz eh, savu darbību un pavisam 40 eh, tūkstoši cilvēki ir zaudējuši darbu tērauda rūpnīcas nozarē. Ekonomisku, sociālu, vīdes apsvērumu dēļ ir ļoti svarīgi saglabāt mūsu tērauda ražošanu šeit Eiropā. Komisija arī 2012. gadā nāk uz klajā ar paziņojumu, kā arī ar rīcības plānu mm, izstrādās 2013. gadā, un tas ir arī mūsu darba pamats. Šie dokumenti. Un tagad daži vārdi par faktoriem, kas nosaka mūsu konkurētspēju tērā drūtniecības nozarē. Šie faktori ir vissvarīgākie mūsu darbā. Man ir četri punkti, četri izaicinājumi. Pirmais ir jau enerģētikas cenas, tālāk ir jārunā par vīdi, pēc tam jārunā par eh, tirsniecības ierobežojumiem. Uh, un par um, pētniecības attīstības uh, investīcijām. Pavisam īsti pieskaršos katram no četriem punktiem. Tātad runājot par enerģētikas cenām, vispirms ir jānodrošina konkurētspējīgas cenas un arī piegādes drošība, lai mūsu nozara būtu konkurētspējīga. Uh, enerģētikas un dabasgāzes tirgus liberalizācija nav rezultējusies cenu samazinājumā, uz ko cerēja lietotāji. Jāteic, ka enerģētikas cenas veido 40% no eh, tērauda ražošanas cenas. Tī, uh, Tātad uh, dzēls, rūdes un uh, atkal uh, citu izēju materiālu cena nav pietiekami um, augsta. Un es domāju, ka kolēģi, kas arī runā par enerģētikas cenām, jau ir izteikušies par šo jautājumu, tādēļ tur nekavēšos ilgāk. Tālāk runāsim par klimatu un vīdas noteikumiem, kas ir ļoti būtiski izaugsmēji un ilgtspējīgai attīstībai šeit Eiropā. Ilgspējības kritērijums ir ļoti būtiski, lai varētu samazināt emisijas un ir tik tiešām jāspēj izmantot potenciāli samazināt emisijas, taču vīdes noteikumi šajā nozarē ir uh, rezultējušies ārkārtīgi smagos administratīvos slogos, birokrāti ļoti uh, uh, smagnēja un liela, arī noteikumi mainās ļoti strauji, tas rada tirgu nestabilitāti. Taču kā, ko mēs varam darīt lietas labā? Esam izstrādājuši vīdes politiku pēc 2020. gada. Būs jāpārskat šī politika. Būs arī jāņem vērā situācija trešajās valstīs. Tālāk runājot par uh, oglekļu noplūdu un arī par uh, ETS, ir jāņem vērā visas, uh, visies iesaistītās nozars un enerģētikas cena. Trešais jautājums ir uh, jautājums par uh, tīrzniecības noteikumiem. Protams, mēs esam lielā mērā atkarīgi no tīrzniecības aktivitātēm kā tādēm un uh, Uzskatu, ka tērauda tirgus ir ļoti atvērts. Taču ir jāizbeidz tāda dalība valstu prakse, kuras izmanto valsts uh, atbalstu, lai būtu konkurētspējīgākas. Tas padara visu nozeru vājāku. Lai nodrošinātu veselīgu konkurenci, uh, un nodrošinātu stabilas cenas, ir jācīnās pret trešo valstu dempingu. Jādodrošina stabilitāte. Un ceturtā lieta - finansējums, kāds tiek paredzēts attīstībai un pētniecībai. Mūsu struktūra, modernās tehnoloģijas noteikti ir mūsu priekšrocības, taču, ja raugāmies uz esošo situāciju, tad pat mūsu vismodernākās rūpnīcas nevar tikt attīstītas bez jaunām tehnoloģijām, lai varētu samazināt emisijas. Resošajām tehnoloģijām mēs vairs nevaram eh, efektīvi samazināt emisijas. Uh, Taču, lai izvērētu jaunas tehnoloģijas, nepieciešams investīcijas, un tuvāko mēnešu laikā būs jāskatās, kādas ir finansējuma iespējas no programmas apvāršanas 2020. Priekšētājs kundze, gudētie kolēģi, lūk šie četri galvenie uh, izaicinājumi, kas būs jārisina. Tie ir ļoti būtiski izaicinājumi, bet, nu, Eiropas Savienība nevar atļauties uh, pāmest savu tērauda rūpniecības nozari nevari atstāt to novārtā. Un noslēgumā teica, ka šis uh, ITRES iniciatīvu ziņojums ir lieliska iespēja, lai norādītu uz to, kā Eiropas Savienība var saglabāt konkurētspēju šai svarīgajā nozarē. Uh, sagaidu jūs atbildes, uh, jautājumus, komentārus un uh, atbildēšu lielāko prieku. Lielas paldies! Grazie relatore, abbiamo circa una mezz'ora di tempo. Nu, tagad mums ir trīs minūtes diskusijai. Varēja daudz izteikties. Sākam ar ēnu referentiem. Pareirs kundze, es un devadā. Gracias, presidenta. Evidentemente celebramos que la Comisión haya presentado este plan. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs apsveicam šo faktu, ka komisija ir iepazīstinās mūs ar priekšlikumu tērauda rūpniecības jomā. Tērauda rūpniecība ir eh, ļoti svarīgs ekonomisks, ekonomisks sektors. Eiropas Savienība ir otrā tērauda ražotāja pasaulē, ir saražot 11% no pasaules īpatsvaru un vēl dod darbu arī 370 tūkstošiem darbinieku. Tātad tā ir ļoti būtiska <clears throat> nozare Eiropā šī nozara saistīta ar mašīnu būvi. Tomēr pieprasījums ir krities pēdējos, pēdējā laikā par 27%, un tas ir ļoti būtisks kritums. Turklāt energoresursu cenas arī ir cēlušās, un šī problēma nav atrisināta. Tāpēc tērauda rūpniecībai ir jāizdara iekšējās korekcijas, lai nozara varētu pielāgoties ilgspējīgai un zaļai ekonomikai ar visiem izrietošajiem principiem. Un tāpēc, un šeit jāatzīmē, <clears throat> ka šeit ir šī ziņojuma arī nozīme, mums ir nepieciešama stratēģija, mums ir nepieciešams regulāri pārskatīt un pielāgot šo stratēģiju, ņemot vērā situāciju, ņemot vērā arī uh, pieprasījumu pēc tērauda, lai mēs varētu nodrošināt ilgspējīgu stabilu piegādi. Mums ir jābūt informācijai par valsts pasūtījumiem, publiskiem lieliem celtniecības darbiem, arī infrastruktūras projektiem. Ir jāstrādā arī ārējā tirgu. Mums ir jādara viss, lai mēs apkarotu nelegālo praksi un darbību, un ir jākon jākoncentrējas uz eh, faktu, ka arī Eiropā ir negodīga konkurence, kas grauj tirgus principus. Tisen, Barcelona Metal un ir daudzi citi uzņēmumi, kas ir ar savu attīstību parādījuši, ka mēdz būt problēmas, protams, atkal saistībā ar energoresursu izmaksām. Mums ir jāstiprina enerģētisks tirgus, tirgus un efektivitāte, <clears throat> un jāizstrādā arī kritērija īstermiņa patēriņam. Ja jādomā par inovācijām. Nozare ir nepieciešamas inovācijas. Un noteikti mēs varam runāt arī par ekonomiskajiem aspektiem. Tas ir saistīts ar apvārsni 2020. Te varētu izcelt tādas jomas kā sadarbība, attīstība zinātne, arī attiecīgi finansiālais atbalsts reģioniem, kur tiek eh, ražot tērauda izstrādājumi vai kur ir tērauda rūpniecība. Un tieši šajā ziņojumā mēs par to arī raksta. Mēs gribam darīt visu, lai <clears throat> mūsu tērauda rūpniecība Eiropā būtu konkurētspējīga un arī varētu attīstīties ilgspējīgi. Ir nepieciešama noteikti pasākumi, kas to atbalsta. Un mm, neraugoties uz to, ka ražošanas apjomi ir kritušies par 27%, tomēr šai rūpniecības nozare ir jāatgūst konkurētspēja, neraugoties uz ekonomikas eh, kritumu. Un mums ir jānodrošina darbinieku pārkvalificēšanās, arī attiecīgi pielāgošanās jauniem apstākļiem, jo varētu gadīties arī tā, ka uzņēmumiem ir nepieciešams pielāgoties, pārstrukturēt savu darbību, un tāpēc arī darbiniekiem būtu jāmeklē, jābūt spējīgiem atrast jaunas darba vietas. Es atbalstu šo ziņojumu un es ļoti ceru, ka mēs varēsim tādējādi atrisināt šo jautājumu, kas skar šo nozari. Paldies, Borēja kundze. Basta kungs. Dziękuję bardzo. E, to jest oczywiście bardzo dobrze, że komisja przysyła nam kolejny komunikat. Szymanska kungs. Paldies. Tas ir ļoti labi, ka mēs esam saņēmuši kārtējo paziņojumu no, komunikā, eh, no komisijas par Eiropas tērauda rūpniecības attīstību. Tomēr jāatzīst, ka atbildes uz šo problēmu, uz jautājumiem, kas attiecās uz šo nozari, nav pietiekams. Konkrētspēja ir panākuma atslēga, ekodizains, arī reciklēšana, otrreizējā apstrāde pārstāde ir svarīgi jautājumi, bet esam saņēmuši tātad tikai daļējas atbildes, jo likumdošanas ietvers nav labvēlīgs šai nozarei. Es nemaz nerunāju par tieši šo nozari, bet vispār pret rūpniecību nav atbalstoša likumdošanas ietvara, kas palīdzētu mums risināt visas problēmas. Uh, Un tieši šajā nozare energoresursu cenas ir vislielākā problēma, un energoresursu cenas tās tiek noteikti šeit, Briselē. Problēma ir vidē draudzīgās politikas, eh, kas nav saistīts ar patiesām sektora vajadzībām. Šeit parādās tādas <clears throat> pusgatavas politiskās idejas, un vēl arī visa šī lieta, kas saistīta ar klimatu politiku, kas ir ļoti dārgs pasākums, turklāt vēl arī nestabils. Un tātad tērā drūpniecībā ir ļoti garš šis investīciju periods un cikls. Un ETS sistēmu ieviešana šī schēma ir tāda, kas tiek mainīta un ir ļoti neskaidra, rod, eh, rada ļoti lielu nestabilitāti, vēl jo vairāk sāsināt, sāsinot, sāsinot situāciju. Tātad šī te emisija tirdzniecība, emisija atļauja apmaiņa, kur viss ir nestabils, tas neļauj šai tērauda rūpniecībai attīstīties stabili. Nevar uh, nepārtraukti pielāgot, ikdienas pielāgot eh, tērā rūpnīcas darbu, saņemot kārtību jauno instrukciju par emisiju tirdzniecību no Briseles. Mums ir oglekļu noplūdes. Un dalībvalsts ir tiesīgs arī piedāvāt valsts atbalstu. Bet tādā veidā mēs atkal ārstējam slimību, kur ir izcēlusies šeit, Briselē, kas nāk no Briseles. <clears throat> Un rezultātā mums tērau nozarē ir milzīgas problēmas finansējuma piesaistīšanā, lai atbalstītu jebkādas idejas vispār. Ja kāds apgalvo, ka valsts atbalsts ir galvenais, svarīgākais elements, bet tā tas varbūt ir bet šis valsts atbalsts ir atbalstīt, pieejams atsevišķās dažās dalību valstīs, un ja tas ir tikai dažās valstīs, tad tas noved pie tirgus situācijas kropļošanas. Nedrīkstam aizmirst arī to, ka tērauda rūpniecība varbūt darbojas aktīvi vienā vai divās valstīs, tomēr attiecīgi šis, e, šī produkcija un darbs ietekmē varbūt vēl kādas 23 dalībās vai arī visas pārējās dalībās. Un ar paziņojumu mēs šo problēmu neatrisināsim. Un, še, ja mēs parlamentā šeit neķersimies pie šīs problēmas nopietni, ja mēs nedarīsim kaut ko ar energoresursu cenām, tad mēs nepanāksim nekādu reindustrializāciju, nekad nevarēsim izglābt šo sektoru. Paldies! Un tagad Gereka kungs. Paldies! Dāmas un kungi! Mūsu šodienas krīze skaidri parāda, ka mums ir liela izaicinājuma. Tieši <clears throat> oglekļa noplūdi ir viena šāda problēma. Vēl pirms kādu laiku mēs domājām par pakalpojumu sektoru, ka tas varētu būt kā atslēga nākotnē. Un tad vēl, vēl viena dogma, kas te cirkulē, ir klimata pārmaiņas. Visas šīs idejas ir novedušas pie rūpniecības apjomu samazināšanās Eiropā. Mašīnu būve, tērauda rūpniecība un daudzas citas nozeres saskars ar vienu un to pašu problēmu. Mēs esam zaudējuši savas salīdzinošās priekšrocības, bet tagad atgriezīšos pie tērauda rūpniecības. Tā ir atslēgas industrija Eiropā. Neapšaubām arī no šīs nozars nāk vislielākie oglekļa izmeši, tātad CO2 emisijas ir vislielākās tieši šajā nozare, un lasot komisijas dokumentu, mēs saprotam, ka, ka vajadzētu balstīt Eiropu uz otrreizējo pārstrādi. Bet es gribētu brīdināt jūs sakarā šo reciklāciju, reģenerāciju. Mums ir zinām pieredze no pagātnes. Metālūžņos ir ļoti liels vara sastāvs, un šī te proporcija ir kļūst aizvien lielāka. Mums nevajadzētu pieļaut mašīnu būvs rūpniecībā, automobīļu ražošanā, eh, izmantot šo pārstrādāto metālu, kas ir, kur ir daudz vara. Faktiski tādu vara bagātu materiālu nevarētu izmantot arī celtniecībām, būvniecībā un arī citos rūpnieciskos procesos. Uh, nevajadzētu ļaut to izmantot, kur tiek sašķidrināts šis materiāls. Eiropas politika ir novedusi pie tādas situācijas, kā no mūsu kļūdām gūs labumu trešās valsts. Mums ir jādomā par globālo konkurētspēju. Tā dāmas un kungi, droši vien viss ir ļoti jauki, ka mēs tagad uh, varam darboties ar šo emisijas schēmu, ETS. Diez vai tas palīdzēs klimata pārmaiņam, bet noteikti izraisīs šīs rūpniecības nozares beigu gala Eiropā. Paldies. Grazie. Prossimo intervento, kolega Medziāros. Paldies. Medziāros, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu komisijas priekšlikumu Es domāju, ka mums tiešām ir jārunā par konkurētspēju, par ilgspējīgo attīstību tieši tērauda industrijā Eiropā. Mēs esam sākuši runāt par šo jautājumu burtiski pēdējā mirkli. Pēdējos gados 27% ir ražošanas izlaides krītums Eiropā. Tas ietekmē arī ļoti būtiski IKP apjomus. Faktiski mēs gribam, lai IKP aug un arī tērauda industrijas daļa tajā Mēs uzskatām, ka tērauda rūpniecība ir ļoti spēcīga nozara, tā ir vienmēr tāda nozara, kas mums ir bijusi, un, un esam noraizējušies par šī sektora nākotni. Kā jau kolēģi teica, es negribētu atkārtot visos cipars, bet mēs ražojam kaut kur 177 miljonus tonnas, bet eh, mūs apsteidz jau tagad gan Ķīna, gan iespējams Krieviju, tomēr mūsu kvalitāte ir augstāka. Mans kolēģis jau stāstīja jums to, šo kopsavilkumu, viņš arī izcēla visas problēmas, kas šobrīd ir aktualizējušās. Un es gribētu arī atbalstīt atsevišķi idejas, kur mēs varētu kaut ko darīt. Šajā nozarē mēs varam izskatīt tātad inovācijas, enerģētikas cenas un ierobežojums tirzniecībai kā arī zinātnē un pētniecība, būtu ļoti labi, <clears throat> ka, lai 23 dalību valstīs, kur ir šie tērauda uzņēmumi, lai tur nebūtu ražošanas izlaides kritums. Šāds samazinājums būtu ārkārtīgi bīstams un mums vajadzētu šo liepslīdu apturēt. Un nākotnē mēs gribētu atbalstīt modernu izēvielu ražošanas ceļu, un Eiropas tērauds tiešām ir augsts kvalitātes izējumateriāls, un tāpēc mums būtu pilnīgi nepieciešams attīstīt šo nozari tālāk. Tad komisija piedāvā izveidot augstā līmeņa darba grupu, kas darbotos tā, lai mainītos ar informāciju. Tas būtu sistēmas pamatā, bet tas nav pietiekami mēs nevarēsim izglābt šo nozari, <clears throat> ja mēs nedosim naudu finanšu sektoriem citiem, vai finanšu sektoram vispār ir jādod naudu. Un tāpēc mums ir jārēģē uz šiem četriem punktiem, ko eh, kolēģis minēja. Mums jābūt kaut kādām koncesijām, ir jābūt atbalsta sistēmām. Tas visu, lai atbalstītu tērauda rūpniecību, šim Atska kungs runāja to ļoti pareizi, viņš runāja par. Uh, par to, ka valsts atbalsts dažkārt kropļo tirgu, bet tomēr mēs tagad esam tādā laikmetā, ka mums ir jādod tāds īpašs status tēraudrapniecībai, mums jāatbalsta, teiksim, Slovākija no 2012. gada ASV stīla rūpniecība, vai tā ir kaut kāds uzņēmums, tos darbu cilvēkiem. Tas būs liels uzņēmums, amerikāņu uzņēmums, kas ir tagad tur uzbūvēts. Un, un tagad viņi grib šo uzņēmumu pārdot, tad daudz darbvietas tiks zaudēts tādā veidā. Šis uzņēmums ir un tagad būs slēgts. Un Slovākijas valdība kaut ko cenšas atbalstīt un apmaiņā pret šo atbalstu darbinieki netiks masveidā atbrīvoti. 216 miljoni ir izmaksāts kompensācijās, vai arī ir plānots izmaksāt šo summu, un tas ir apmaiņā pret um, tātad darba vietu saglabāšanu šiem cilvēkiem, vai arī iespēju pārklausēties. Un vispār Eiropā, ja mēs gribam glābt tērauda nozari, mums ir jārīkojas izlēmīgi, un kā jau teica kolēģi, uh, nu, šo, šī nozara ir ārkārtīgi svarīga gan būvniecībā, gan mašīnbūvē vai automobīļu ražošanā. Mums jācenšas pēc iespējas mazāk importēt tēraudu no Krievijas, no citām valstīm. Redzam, ka milzīgas problēmas rodas dēļ kapacitātes zaudēšanas Eiropā, un varbūt mēs varētu tiešām uzlabot šo lietu, ja mēs paskatīsimies uz šo jautājumu no pieprasījuma puses. Arī es strādāšu pie šī dokumenta tālākās virzības Es e, centīšos uzlabot sākotnējo dokumentu tekstu, ja drīkstēšu to darīt e, jebkurā gadījumā. Es noteikti darīšu visu, lai paustu savu atbalstu referentam un iesniegšu savus grozījumus. Paldies! Paldies! Rota Raidenkungs. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, nur drei kurze Anmerkungen. Roilkungs, jā, par pārsīs piezīmes Vispirms paldies Gurka kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Otrakārt, tērauda nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm. Un šobrīd izšķiras tas, vai Eiropas Savienība iet atbalstot Eiropas rūpniecību vai nē. Tur nevar tā pa pusēji atbalstīt kaut kā. Uh, Bet, ja mēs lemjām to nedarīt, tad mums jāsaprot, kādas ir sekas. Tērauda rūpniecībā daudz kas ir atkarīgs ne tikai saistībā ar pašiem uzņēmumiem, to jau kolēģi norādīja. Treškārt, sekas Eiropas un nacionālās politikai var būt tādas, ka turpinot šos šķēršļus palielināt, nebūs nekāds brīnums, ka būs problēmas uzturēt atsevišķu rūpniecības nozars pie dzīvības, līdz ar to zaudējot daudz darba vietu, līdz ar to ir tikai divas iespējas turpināt šādu slogu palielināšanu un otrkārt mazināt ierobežojums, jo nevar jau no abām pusēm spiest eh, šo eh, nozari un reizē sūdzēties par to, ka zūd darba vietas. Es uzskatu, ka mums, kā Rūpniecības komiteja, ir skaidri jāpasaka, ko mēs vēlamies. Ir pienācis laiks pilnīgi skaidri iestāties par Eiropas rūpniecību. Ja mēs vēlamies darba vietas, ja mēs vēlamies nodokļu ieņēmumus no šīm darba vietām, kas ir priekšnosacījums sociālajai politikai, tad mums uz jautājumiem jāatbild ar jā. Un tas nav iespējams bez skaidri pateikta jā. <clears throat> Kolīga Roila Goebbels. Gebels kungs. Priekšsēdētais kundze, dārgie kolēģi. Jau vairākus gadus tātad šīs industrijas šīs industrijas īpatsvars kopējā industriālā ražošanas daudzumā ir krities par 15-20%. Šajā nozarē ir notikusi rūpnīca slēgšana, ir restruktūrizācija un vairāk pa visu. Ir arī ļoti daudz ar šo rūpniecību saistītās nozars, kas pārvietojas ārpus Eiropas nozarēm. Tātad šī ir ļoti strateģiska rūpniecības norez Un pilnīgi taisnība gan referentu kungam, gan arī kolēģiem un visiem cilvēkiem, kas pauda, ka mums vienmēr būs nepieciešama šī nozare, arī nākotnē, ka tas ir pamatu pamats, ka mēs no tā ražojām daudz dažādus produktus. Bet tā ir rūpniecības problēma un progress ir saistīts ar metalurģiju vispār. Un lieta tāda, ka mums aizvien mazāk ir nepieciešamas liels kvantitātes. E, piemēram, efeļa toņa rekonstrukcijai identiskas konstrukcijas veidošanai. Mums vajadzētu tēraudu varbūt mazāk nekā tas būtu nepieciešams agrāk. Lūk, tāda metaloģijas problēma, bet šī nav tāda izolēta problēma problēma sāks, un šeit ļoti labi kolēģis par to teica. Ir cenas, arī vīdes izmaksas, kas eh, varbūt neapgrūtina ne ķīniešu, ne amerikāņu industriju, bet tomēr šīs izmaksas šeit ir. Un šīs eh, industrijas eh, turpina investēt ārpus Eiropas ietvariem un šis metāls eh, tiek, eh, tiek investēts gan Dienvidamerikā, gan Āzijā, bet eh, rūpnīcas Eiropā tiek slēgtas. Nesen es tikos ar Ēderu kungu, doktoru Ēderu, doktoru Ēderu kas ir direktors trešajai lielākajai rūpnīcai Eiropā. Viņi grasās atvērt, uzcelt jaunu rūpnīcu visu Amerikas kontinentā, kur viņi grib ražot kaut kādas izēvielas, ko izmantos pēc tam Eiropā. Un priekš kam? Tāpēc, ka energoresursu cenas ir ļoti svarīgs aspekts. Enerģētika šajā tērauda rūpnīcas mm, sektorā ir nozīmīga izmak izmaksas sastāvdaļa, vēl nozīmīgāka nekā darbspēka izmaksas. Tāpēc lūdzu arī šis izmaksu faktors, kas neļauj mums veikt investīcijas produktīvi. Es eh, negribu fantazēt. jo gāzes izmaksas ir pavisam savādākas. Un Francijā tāpēc ir pieņemts šis lēmums investēt Amerikā, jo tur ir pilnīgi citas cenas. Protams, mēs nevaram atļauties šo luksus un glābt planētu. Mēs nevaram visu likt uz Eiropas rūpniecību šobrīd Stokholmā. ir skaidrs, kāpēc 15 gadus, ja gal galā šī temperatūra neceļās tā kā paredzēts, mēs joprojām domājam, kā senāk samazināt, samazināt, samazināt, tā, ejam uz Kyoto, bet Kyoto Tas ir atkal Eiropas Savienība, Lichtensteina, Austrālija, Šveice, jaunā, jaunā um, Austrālijas valdība grib slēgt savu komisariātu, kas nodarbojas ar klimata jautājumiem, vienkārši grib likvidēt šo lietu. Un viņi grib līdz gada beigām iziet no Kyoto, tāpat kā Kanāda, Jaunzēlanda, Japāna, Amerikāņi un visi, kas grib atvadīties no Kyoto protokola. Un mums tikai ir Eiropa 11%, kas ir CO2 globālās emisijas, kas nāk no Eiropas, tad mēs esam šeit tajā. Kādā veidā mēs gribam to visu samazināt? kā mēs grasamies kompensēt tos izmešus, kas nāk no Ķīnas un no citiem. Un lieta tāda, ka Eiropa, kas ir celta uz, ogli, uz ogles un tērauda pamatiem. Šī Eiropa grib un var palikt par tērauda rūpniecības impēriju, un tāpēc ir nepieciešams izdarīt visas sekas un jābeidz uh, pārlieku lielas izmaksas liktu šo sektoru, tādā veidā tas traucē konkurenci, un konkurentiem šīs cenas nav tik augstas. Paldies, kolēģi, ka ir um, pagarinājies runātājs uh, saraksts, un uh, es arī tagad varu svītrot sā, sevi no šī sāraksta, lai visi varētu izteikties, pat ja manai valstī tas ir ļoti svarīgi, aicinu izteikties visiem īsi divas minūtes. Pretējā gadījumā mēs pārsniegsim nepieciešamo laiku vārceiniņu, pēc tam Kreutzmann, Lange un Nībler, un pēc tam komisija un referents. Paldies. Ening kungs lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Tad, tad nākamreiz, tad eh, vajadzēs divas minūtes katram no paša sākuma, lai viss būtu godīgi piekrīt Rolkungam un piekrīt daļēju arī Gebelskungam. Jā, mums ir nepieciešama ļoti spēcīga industrija, jā, mums ir nepieciešama tēra audu rūpniecība Eiropā, jo tas rada darba vietas, labas darba vietas, labi atmaksāts darba vietas, kas orientē uz nozari saražoto bagātību. Taču tēra audu rūpniecība. Mm, necieš Eiropā no šīm uh, sloga, ko mēs viņiem uzspiežam. Nē, nozara cieš no uh, jauno valstu, jaunatīstības valstu delajā negodīgās konkurences. Un es runāšu arī par Franciju. Arcelors Mītāli ieradās Francijā. Vai jūs domājat, ka Francijas tērauda rūpniecība nav spējīga pati ražot uh, tēraudu konkurēt spējīgām cenām? Jā, taču stratēģija, kādu izvēlējas Mītāla kungs bija nopirkt kredītu, likt uzņēmumiem maksāt darbiniekiem, izmantot visus darbiniekus un arī pātentus, uh, pētniecības jomā un pēc tam slēgt rūpnīcas un doties citur. Ja mēs esam pārliecināti, ka Francijas tērauda rūpniecība cieši no uh, šo nodevu sloga, tad tā ir kļūda. Nē, mitāls ir vampīrs, kurš ir. Uh, izsūcis visus resursus no, rūpnīca, no rūpnīcām, lai pēc tam dotos uz Indiju un tur veiktu investīcijas. Tas, kas ir nepieciešams Eiropas industrijai un tērauda rūpniecība Eiropā, un tas attiecas ne tikai uz metāla apstrādi, bet arī uz celtniecību, mašīnu būvi, aeronautiku un tam līdzīgi ļoti daudz un liels industrijas, kas nodarbina simtiem tūkstošu cilvēkus, mums ir jābūt nedaudz aizsargātiem no bezprecedenta uzbrukumiem, un šai nozarei ir nepieciešams ar to arī noslēgšu ne tādi uh, rūpnieki, kas neinvestēs, lai jau tikai maksimāli naudu pelnītu, bet lai viņiem būtu Eiropas identitāte, lai varētu Eiropas ar to arī dzīvot. Grācie, <clears throat> Kreutzmann. Paldies, Kreutzmann. Tagad. Paldies, priekšsarētājs, izteikšos pavisam īsi. Es piekrītu pilnībā Roila kungu sacītam tikai ar pāris komentāriem. Vācijas tērauda rūpniecība ne, ražo ne tikai tēraudu, bet risinājumus saviem klientiem. Un ja mēs to izņemam ārā, jo kāds saka, tā ir energointensīva nozare, tad mums nāksies importēt to no ārpuses Tā būs liela kļūda, jo mums ir nepieciešama e, šī nozare rūpniecības ķēdē, jo tā e, rada risinājumu saviem klientiem, tāpēc es atbalstu visus, kas runāja pirms manis. Ja mēs vēlamies attīstīt rūpniecības potenciālu Eiropā, mums ir jānodrošina tas, ka mums ir konkurētspējīga tērauda rūpniecība. Mums, e, protams, nepieciešams arī tāds enerģijas cenas, par kurām cilvēki var samaksāt, jo savādāk rūpniecība nepastāvēs. Paldies! Kolēģi Langi. Paldies, Langen. Jā, Lībija. Jā, godātie kolēģi, es piekrītu. Pamatnoteikumu nozarē nedrīkst pasliktināties, bet Galvenā problēma taču ir tāda, ka krīties ir pieprasījums. Atgādināšu, 2007. gadā mums bija 14,7 miljoni auto reģistrēti, šobrīd 11,2. Tātad pazuduši 3 miljoni. Un šai rūpniecībai taču nepieciešams tērauds un celtniecības tērauds. Šobrīd pieprasījums pēc tērauda celtniecībā ir ap 30% no tā, kas bija pirms krīzes. Tas taču ir galvenais. Mums ir jāpanāk tas, lai pieprasījums pēc šiem produktiem, kuros tiek izmantot tērauds, tiek stiprināt. Un otrkārt, konkurences problēma pasaules tirgu dabūjam jaunus konkurentus. Abu dabī ir atvērta jauna rūpnīca, kas ved tēraudu uz Eiropu. Mums ir konkurenti Krievijā, arī Turcijā. Un tad jāņem vērā arī šie divi faktori. Ir jāstiprina pieprasījums un jāstiprina inovācijas spējas, lai varētu konkurēt sekmīgi Tātad jāstiprina konkurētspēja. Nu, un, protams, ir nepieciešama pamatnosacījuma, jautājums par energoresursu cenām, bet svarīgi ir arī ieguldīt pētniecībā, jo, sta, eh, protams, ka ir nepieciešams tērauds, kas ir izturīgs, nevis kaut kas tāds, ko mēs bieži vien no Krievijas dabojam. Un ja mēs vēlamies ra radīt izmaiņas, tam ir, protams, liels sakars ar darba vietām un cilvēkiem, kas tur strādā. Es vēlētos, lai šie modeļi, kas balstās uz uh, ogļu tērauda savienības, lai tas nāktu atkal par labu darba devējiem, darba ņēmējiem un stiprinātu savienību, lai, lai nekas no tā nerūsētu. Paldies! E, Äh, äh, Paldies, äh, priekšsēdētāji, saka Nīblers kundze, es vēlētos Gebels kungam pateikties par viņu komentāru arī Kreutzmann kungs atbalstīja, arī Royal kungs izteicās tāpat. Ja mēs vēlamies uzturēt rūpniecības ražošanu, rūpniecību un ražošanu Eiropā, tā skaitā tērauda ražošanu, mums ir uh, nepieciešams darīt visu to, ko kolēģi jau sacīs, neatkārtoši detalizēt visu, bet tērauda rūpniecība, kas tik ilgi sekmīgi ir strādājusi e, Eiropā, šobrīd virzas prom no Eiropas. Mums ir BMW un citi ražotāji, kas jauns automobīļs arvien lielākā apmērā ražo ASV un citur ārpus Eiropas. Tas Protams, ka izmaiņas nenotiek pāris gados. Mēs esam tieši vidū šajā pārmaiņu periodā, un ja mēs nespēsim reaģēt uz galvenajiem jautājumiem, ko kolēģis Gevels pieminēja, mums, protams, paturot prātā arī klimatu un e, enerģi, ergopolitiku, tad me, e, mums būs grūti uzvarēt šai cīņā. Un vēlos uzsvērt arī vēlreiz Kreutzmann sacīto. Tā ir daļa no uh, pievienotās vērtības radīšanas ķēdes. Ja ražošanas šeit nebūs, tad arī pētniecība, varbūt ne šodien, varbūt ne rīt, bet parīt aizparīt aizies tālāk, un tāpat ar to saistītās jomas. Ilgtermiņā un vidējā termiņā tas viss aizies no Eiropas. Un tāpēc debats eh, šodien ir eh, ar mērķi rast risinājums. Paldies eh, par lielisko ziņojumu, un es visnotaļ to atbalstīšu. Paldies! E Vēlos arī ziņot, ka es noslēdzu tagad sārakstu, jo mums vairs nav laika. Rubīk Bredzina un Trautman. Pēc tam arī mēs atgriezīsimies pie šiem jautājumiem, kad runāsimies, runāsim vēl par grozījumiem. Lūdzu, Rubīkungs. Jā, tanki, frau. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties eh, referentam par šo ziņojumu. Galu galā šeit ir runa par to, uh, ko mēs vēlamies patērēt Eiropā. Un tad mums jādomā, ko mēs ražosim Eiropā. Un vērtības radīšanas ķēde, saņemot tādu spiedienu no izējuma materiāla pieejamības, no energoresursu cenu viedokļa, un kas ir daudz augstāks Eiropā nekā citos reģionos pasaulē. Ja mēs vēlamies eh, saglabāt vadošo lomu, mums ir jādomā par to, kā šo kompetenci, pie kuras mēs tik ilgi un grūti esam nonākuši, eh, saglabāt. Runa ir par to, ka, protams, citi Eiropā mēģina arī radīt savādāk noskaņu. Daudz NVO ar dažādām akcijām Eiropā ir uzņēmušies par mērķi izdzīt rūpniecību no Eiropas ārā. Protams, ka mums nevajadzētu iet pavadā šīm organizācijām. Es domāju, ka tā ir mērķiecīga politika, kas tiek finansēta no atsevišķiem, no eh, atsevišķām pusēm. Līdz ar to ir jāpaskatās, kādas intereses ir aiz atsevišķiem NVO, kas mēģina aizvilināt un aizdzīt ražošanu prom no Eiropas. Paldies! E, eh, kolega Bredzina, prego. Bredzina, kungs. Uh, Váženie pri... Paldies, priekšsēdētāji. Neskaroties uz visu to, ko mēs sakam par tehnoloģiju, par attīstību un, protams, tērauda rūpniecību kā tādu, šī rūpniecības nozara nav nekāds izņēmums. Uh, Mēs apzināmies, ka šī ir energointensīva nozara, bet tādas ir vairākas, tā nav vienīgā. Ja mēs neradīsim pietiekams nosacījums ar līdzvērtīgām energoresursu cenām kā citur pasaulē, tad kapitāls vienkārši aizplūdīs. Padomāsim par to, ka mēs Eiropas Savienībā saskaramies ar ļoti augstām energoresursu cenām, kas negatīvi ietekmē rūpniecību. Un ja mēs no tehnoloģijas viedokļa neradīsim risinājums, lai mūsu ražotāji eh, iegūtu tāds pašu energoresursu cenas kā ASV un citur pasaulē strādājušie, tad mēs nevarēsim nostādīt viņus vienlīdzīgā situācijā. Rodmans kundze, liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pirmkārt atbalstīt pilnībā mūsu kolēģi Devals, kurš bija viens no parlamentāriešiem, kas piedalījās frā, līdzās francūžiem, beļģiem, luksemburdziešiem cīņā pret ArcelorMittal uzņēmumu. Vēlos arī uzsvērt uz kaitējumu, Menēn kungs jau to runāja par kaitēm attiecībā uz uh, Eh, finanšu pasauli, tas tagad, tagad maina vērtību, resursu materiāls, kas ir nepieciešams mašīnu būvēt celtniecībai un tam līdzīgi, tātad materiāls, izē materiāls, kas attīstās eh, pateicoties jaunām tehnoloģijām. Mums ir jāizdara spiediens uz komisiju un dalību valstīm izveidot eh, plāšu tērauda politiku un uzskatīt, lai tērauda ražošana būtu absolūti fundamentāla visai ražojošai uh, nozarei, ekonomikai, Eiropas Savienībā. Mēs varam runāt par darba izmaksām, kapitāliem un tam līdzīgi, kas neaizstās industriālo stratēģiju. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama arī atbild no komisijas pēc tam, kas noticis arī ar oglekļa cenām un projektiem, kas ir saistīti ar uh, lielo rūpnīcu slēgšanu par uh, oglekļa uzglabāšanu. Mums ir uh, pētniecības programma, varbūt to vajadzētu saistīt arī. Uh, ar uh, tērauda rūpniecību un pētniecību enerģetikas jomā. Paldies! Grācie! <clears throat> Liels paldies! Mūsu debātas ir noslēgts. Tagad vārds tiek dots Pelegrīnī uh, kungam, kas pārsta komisiju lūdzu. Prego, coro Pelegrīnī. Thank you very much. I'll try to... Paldies, priekšsarētājs, centīšos izteikties īsi. Daudz komentārus mēs jau uzklausījām. Sākšu ar to, kāpēc mēs atrodamies pašreizējā krīzē. Es domāju, ka deputāti jau identificēja šos faktors. Katrs no jums sacīja, šis ir galvenais faktors, bet tā ir faktoru kombinācija, kas ir pie vainas. Protams, ka tas ir saistīts ar zemo pieprasījumu, ir tīpaši mašīnu būvs un, rūpniec, un uh, celtniecības nozare, kas ir identificēti kā galvenie faktori. Un otra lieta, ko norādīja arī deputāti, negodīgā konkurence, Arī to mēs savā paziņojumā norādām. Mēs aizvien lielāku skaitu restriktīvu e, tirsniecības praksu redzam, ko īsteno dalību valstis. Bet es piekrītu arī deputātiem, kuri sacīja, ka tas ir saistīts arī ar to, ka ēs likumdošana, it īpaši klimata jomā, ir radījusi papildus izmaksas tērauda rūpniecībai. Tikā uh, pieminēts, ka uh, Eiropas komisija veiks uh, izvērtējumu par to, kā šī likumdošana ietekmē uh, tērauda rūpniecību. Tas jau ir izdarīts. Mēs uh, esam gatavi darīt jums pieejamu šo pētījumu. Un skaidrs, ka ES regulējuma izmaksas, tīpaši krīzes posmā, kā 2009. gadā, ir bijusi liela daļa no izmaksām šajā nozarē. Visa peļņa tiek samazināta lielā mērā tieši tie, tiesību aktu dēļ. Katram no jums varētu teikt ir taisnība, bet tas nav viens faktors, kas pēc ir vainīgs, bet faktoru kopums. Tagad pie referenta izteikumiem. Jurka kungs identificēja četras eh, galvenās jomas šai ziņojumā. Mēs tam piekrītam - energoresursu cenas, klimata pārmaiņas, tirzniecības ierobežojumi. Un eh, īstenībā pietrūkst piektais - sociālā dimensija. Un daudzi deputāti atsaucās uz to, ka daudzās dalību valstīs ir slēgti uzņēmumi vai tiek plānots slēgt uzņēmums un jāskarās, kā mēs, piemēram, varam izmantot struktūru fondus, lai mazinātu šo negatīvo ietekmi, kur restruktūrizācija atstāj uz nozari. Tāpat arī struktūrālos fondus mēs varam izmantot ne tikai šādam iemeslam, bet arī, lai, piemēram, pārkvalificētu darbinieks, jo mēs esam e, konstatējuši, ka nozarē darbiniekiem ir prasme trūkums citu prasmu trūkums. Un pēdējās divas piezīmes. Pirmā par klimatu pārmaiņām. Visi, kas runāja, skaidroja to, cik lielas ir bijušas tērauda rūpniecības izmaksas saistībā ar klimatu pārmaiņu pasākumiem. Tā kā e, attiecībā uz ETS sistēmu. Jūs jau to redzējāt mūsu paziņojumā, mēs aicinājām dalību valstis iezīmēt energointensīvajām nozarēm eh, paredzēt eh, peļņu no ETS sistēmas vai peļņas daļu, bet dalību valsts to nav izdarījuši, jo krīzes dēļ dalību valstis izmanto šos līdzekļus nevis, lai ieguldītu atpakaļ nozarē, bet gan, lai sektu caurums valsts budžetā. Tāpēc komisija vēlas padarīt to par obligātu Tātad, jo daļa no šiem ieņēmumiem būtu obligāti jāizmanto pētniecībai un ieguldījumiem tērauda rūpniecībā. Un visbeidzot par pētījumu un um, inovāciju nozarē mēs vēlamies izmantot uh, apvārsni 2020, lai noteiktu par nemīrī, kas ir viena no šīm uh, programmām nozare, mēs centīsimies nodrošināt e, pēc iespējas lielāku finansējumu šiem publiskai privātai partnerībai. Protams, mēs esam gatavi e, arī sadarboties, turpināt sadarboties ar referenziņojumu sastādīšanā. Paldies, Pelegrīnī kungam. Jā, jūs tiešām daudz lietas interesants pateicāt īstā laikā. Un tagad no jauna dodu vārdu referentam noslēguma vārdiem. Bet, nu, protams, pēc tam būs vēl vairāk laika, lai pēc tam atgrieztos pie šī jautājuma. Köszönöm a szót, elnök asszony, és... Eh, Jā, paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vēlreiz vārdu. Es izteikšos ļoti īsi. Es, protams, labprāt atbildētu uz katru no komentāriem, bet skaidrs, ka tas nav šobrīd iespējams. Līdz ar to ļaujiet man atbildēt uz Roilkungu sacīto. Eh, viņš teica, ka mēs nevaram pa pusēji atbalstīt nozari. Mēs vai nu atbalstam to vai nē. Un mums ir jāpieņem skaidra nostāja šajā jautājumā. Es uzskatu, ka tas, cik intensīvs ir šīs debatas un cik nopietni argumenti, tas vien parāda to, ka itre komiteja ir tērauda rūpniecības pusē. Varu papildināt būt ar to, ko es sapratu pēdējās diskusijas laikā, mums ir jākoncentrēs uz energoresursu augsto cenu mazināšanu, uz eh, tirzniecības ierobežojumu mazināšanu, izpēc un at, eh, attīstības izstrādes at, eh, tālāku stiprināšanu un jāpaskarās arī uz sociālo ietekmi, kas ir šiem faktoriem. Jo tam, protams, būs sava atvēlētā loma ziņojumā. Mēs runājam par nozari, uz kuras principā balstās Eiropas Savienība, balstījās vismaz, un šai nozarei ir jāturpina piešķirt pietiekam liela loma, un ar nepacietību gaidu ieguldījums no kolēģiem, ko iestrādāt savā ziņojumā. Paldies! Eh, Liels paldies! Jūs zināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. novembris un itre balsojums būs 16. Uh, decembrī. Un tagad pārējiem pie otrā nākamā punkta. Tātad esam šeit nedaudz uh, samainījuši darba kārtības uh, punktu secību. Tūlīt arī vārds uh, Viola kungam, kurš mums uh, iepazīstinās ar visu šo pakotni, kas jau raisīs interesi dalībvalstīs. Nu, laiks jums 15-20 minūtes, lūdzu. Thank you very much, Madam Chair, honorable members. Paldies, priekšsēdētāji, gudētie kolēģi. Man ir ārkārtīgi liels prieks uzstāties šeit un prezentēt jums regulu par uh, Eiropas elektronisko sakuru vienoto tirgu. Pakotni, kas ir pieņemta 11. septembrī. Man tas ir atpatīgi liels prieks. Šī man ir iespējams paskaidrot katru sola atsevišķi, kā tiek veidot šī uh, regula. Uh, Nu, šī pirmā tikšanās reize, protams, mēs vēl runāsim par šo jautājumu, un komisija ir gatava jums sniegt visu nepieciešamo informāciju un skaidrojumus par šo. Pirmkārt, kāds tad ir konteksts šai regulai? Ko nozīmē šī regula? Un par ICT E, nozīmi un izveidi darba vietu radīšana Eiropā. Jūs labi zināt, kā mēs esam arī uh, pārskatījuši digitālo programmu, koncentrēties galvenajiem mērķiem. Šie galvenie mērķi iet visos virzienos lai viss, kas attiecas uz elektronisko sakaru attīstību Eiropā, tik nosakts. Pamata infrastruktūra, jo īpaši infrastruktūras atrunāšana, kādēļ um, tam ir uzsvars regulā, esam vieno, tad vienošanās par daudzgad finanšu schēmu piedāvā finansējumu arī, jo Connecting Europe Facility ir, šis finansējums ir samazināts par vienu miljārdu. Skaidrs, ka nākamajā periodā, ja vien netiek pārskatīts finansējums, nebūs valsts finansējums, kas atbalstīs plātu joslu tīklus. Tas nozīmē to, ka privātās kompānijas un privātais, uh, inves, uh, privātais finansējums būs tas, kas regulēs uh, šīs nozars attīstību. Tad vēl viens elements ir uh, valsts pakalpojumu transformācija. Ko digitalizācija var sniegt valsts uh, sektoram, lai valsts pakalpojumi būtu efektīvi, kvalitatīvi un tā vietā, lai tie mm, uh, redzētu zaudējumus, lai tie būtu pelnoši? un lai šī digitālā pasaule arī būtu tātad pilsoņu rīcībā. Un tālāk uh, ir eh, darba vietas. Viens miljons darba vietu nav eh, piepildīts, aizpildīts Eiropā elektronisko sakaru jomā. Un tiešām tas ir pārsteidzoši, ņemot vērā to, ka mums ir ārkārtīgi liela problēma ar jauniešu bezdarbu. Ņemot vērā arī to, ka Eh, jauniešiem ar eh, nepieciešamajām zināšanām būs šajā nozarē ārkārtīgi liels iespējas. Komisija ir nākt klajā ar paziņojumu, lai pārvērstu Eiropā izglītību un vairāk izmanto digitālās tehnoloģijas. Tiešām prasmes un zināšanas ir centrālais elements Eh, efektīvas elektronisko sakaru stratēģijas izveidēja Eiropā. Protams, ka mums ir nepieciešami droši tīkli, mums ir nepieciešama skaidrība arī par um, mākoņu datošanu un arī par autortiesībām. Eiropa doma martā aicināja komisiju nākt klajā ar konkrētiem pasākumiem. Un oktobrī pēc trim nedēļām pirmo reizi mēs izskatīsim uh, uh, tad, tad arī progresu attiecībā uz telekomu un uh, digitālajām prasmēm mēs tiešām koncentrējamies, lai sagatavotu uh, to, ko no mums uh, prasa konkrētus pasākumus. Tātad, lai uh, galvenie ICT stratēģijas elementi būtu sasniedzami saprātīgā laikā, jo, kā jau es teicu no paša sākuma, tas ir absolūti fundamentāli, lai attīstītu izaugsmi, attīstību un palielinātu konkurētspēju attiecībā uz pārējo pasaules daļu. Pākotne, kāda ir pieņemta 11. septembrī, kā es teicu, tā sastāv no trim daļām paziņojums, kas norāda uz uh, vienotā telekom tirgus uh, vīziju mērķiem. Tur ir vairāki soļi, kas ir jāuzņem, lai uh, nonāktu pie pilnīgas telekom tirgus harmonizācijas Eiropā. Tālāk ir rekomendācijas izmaksas un nediskriminācija. Rekomendējam labu paraugu praksi, lai nodrošinātu stabilitāti, drošību, īpaši lai piekļūtu plātjoslas tīkliem un regulas priekšlikums par Eiropas Savienības telekominūto tirgu un ietekmes novērtēm, par ko runāšu arī šodien. Kādi ir priekšlikumi mērķi, jo īpaši runājot par regulu? Es jau teicu no paša sākuma, mēs gribam uh, ļoti spēcīgi infrastruktūras bāzi, bez infrastruktūras nebūs pakalpojumi, tas nu ir skaidrs. Mēs nevaram piedāvāt mākoņu pakalpojumu valsts, uh, pakalpojumu valsts dienestiem, ja nav plātjoslas infrastruktūras. Nevar būt digitālās uh, uh klases, ja nav plātjoslas infrastruktūras. Nevar būt atvērti dati, ja nav konektivitātes konektivitāte. Bez šīs uh, uh, konektivitātes un bez šīs. Uh, bez savienojumiem tātad mēs nevaram nodrošināt šo efektīvo darbību. Kāda situācija dalība valstīs? Ir dalība valsts, kas ir ļoti progresējušas, tām ir nodrošināta platjoslas tīkla, un tad ir dalība valsts, kas uh, atpaliek. Un par to jau es arī runāju. Kad mēs uh, runājam par 500 miljonu pilsoņu starp savienošanu, tad uh, tas būs pirmais lielākais uh, savienotais tirgus pasaulē. Skatot EPFU, tad uh, viņi neveido ārkārtīgi lielu daļu no tās kritiskās māsas, lai būtu konkurētspējīgi pasaules līmenī. Un lai būtu droši, ka uh, šis process veicinās izaugsmi, ir nepieciešams tāds apvērums un tāds uh, līmenis, lai uh, mēs varētu Eiropu nolikt flagmaņu pozīcijās. Tas nozīmē arī to, ka arī, protams, pilsoņiem ir jāspēj izmantot priekšrocības no šī tirgus. Mēs skatāmies, protams, kā attīstīsies uzņēmumi pēc desmit gadiem, bet arī atsevišķam pilsonim ir jāpiešķir, atvēr, jāpiešķir iespēja piekļūt tiešsaistei, ļoti ātra, gai, ātra gaids internetam un pēc iespējas lētāk. Mūsu priekšlikums ir ļoti līdzsvarots. Trīs pilāri. Un tā, tad ir, zinām, loģika, kas visu satur kopā. Šeit nav runa tikai par atsevišķiem tādiem ielāpiem, bet ir, tas ir vesels audegals, kuram ir apakšā ļoti spēcīga likumdošana un loģika. Skatot, tad, tad ja mēs izņemam vienu daļu, tad viss priekšlikums sabrūk. Kādā galvenā doma priekšlikumā ir drošība uzņēmumiem, kuri vēlas strādāt Eiropas līmenī. Viņiem ir skaidrība par to, kādi noteikumi tiks piemēroti, kāda jurisdikcija tiks izvēlēta šīm kompānijām, kādi ir spēles noteikumi. Ir arī drošība par to, kad mēs runājam par uh, ieguldījumiem, kāda ir jāveic uzņēmumiem, lai sniegtu pilsoņiem pakalpojums. Tātad ir šis spektrum, un ka tas būs pieejams, tad arī būs atrunāt nosacījumi, kā, tas tiks, kā šis spektrums tiks uh, padarīts pieejams un par kādu cenu. Tālāk arī runājot par uh, bezvadu tīkliem. Uh, Eh, lai tos varētu visur nodrošināt bez eh, īpašas birokrātijas sloga. Tālāk vēl viens elements, kas arī ir svārīgs, ir piekļuve plātjoslai. lai ja jūs vēlaties izmantot to kontinentālā līmenī, ir nepieciešams arī virtuāli savienot visus vietējos tīklus, un tas ir vēl viens svarīgs solis. Tas ir nepieciešams uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus citiem uzņēmumiem, mazām industrijām, maziem vidējiem uzņēmumiem vai valsts iestādēm. Tālāk. Uh, arī individuālajai patērētāji. Tad tas viss ir jāsasaista, tas nozīmē arī vienāds nosacījumus, runājot par līguma nosacījumiem, vienādi noteikumi, kad runājām par piekļuvī internetam un, protams, uh, Tātad mēs runājam šeit par kontinentu. Nevar būt tā, ka zvans no vienas Eiropas daļas uz otru daļu ir simts reizes dārgāk nekā reālā cena. Tā nav Eiropa. Nevar būt tā, ka. Tad, kad izmantojat savu mobīlo telefonu Eiropā, pilsoņi maksā tādu cēnu, kas nav ekonomiski pamatota. Un tagad uh, iedziļināšos detaļās par šīm trim daļām. E tad pirmais pīlārs ir par vienoto Eiropas Savienības atļauju. Kāpēc tāda ir nepieciešama? Šī atļauja autorizācija būs tā kā pase. Teiksim, jums ir kāda pase, ko atzīst jūsu dalību valstu, tad būtu diezgan dīvaini kaut kā iedomāties, ka elektronisko pakalpojumu kaut kāds uzņēmums šobrīd pieprasa 28 dažādas atļaujas. Tas nav normāli. Viss vienkāršākais būtu izdarīt tā, ka viens valsts izdot atļauja tiek automātiski atzīta arī visās citās dalībvalstīs. Protams, šeit ir komplicēti meklēt risinājumus. Ir nepieciešams izveidot um, kaut kādu centrālo iestādi, kas izveido šo atļauju. Bet no otras puses nav vēlēšanās arī izveidot lieku birokrātiju. Šajā priekšlikumā mēs domājam savādāk. Mēs gribam iegūt eh, labāko no jau esošās pārvaldības Eiropā. Mēs gribam izdarīt tā, lai komisija, spektra regulators, nacionālie regulātori varētu labāk strādāt kopā. Tātad mēs negribam radīt jaunu birokrātisku struktūru, mēs negribam radīt jaunu centralizētu iestādi, Mūsuprāt, tas nav nepieciešams. Tātad vienotā Eiropas Savienības atļauja, tas ir ļoti vienkāršs koncepts. Te būs nacionālā iestāde, kas dod atļauju uzņēmumam, dod, un līdz ar to uzņēmums saņem iespēju darboties visā Eiropā. Ja uzņēmums vēlas, protams, obligāti tas nav jādara, bet ja kompānija vēlas darboties visā Eiropā, tad būs tā kā tāds būs piešķirts tā kā tāda atšķirības zīme vai tāds tā kā mm, marka lozungs. Un tad attiecīgi tas būs piešķirts. Un tad būs arī attiecīgie noteikumi izveidoti, lai regulētu šādas kompānijas darbu, lai nebūtu pārlieku liela tirgus varu, teiksim, vienam atsevišķam uzņēmumam, bet pret visiem uzņēmumiem būs vienāda attieksme. Tātad būs visur vienāda attieksme. Un ja būs līdzīga situācija, tad attiecīgi vienāds likumdošanas akts attieksies pret visiem. To garantē arī tas, ka mēs piedāvājam noteiktas pilnvaras komisijai. Komisija drīkstēs veikt noteikts pasākums, ja kompānijai būs Eiropas atļauja vai pase. Ja uzņēmums ar, sniegs savus pakalpojumus vairākās dalībvalstīs, tad ārkārtas gadījumā komisija arī varēs iestāties, protams, konsultēties parastā kārtā ar nacionāliem regulātoriem, tad, bet, ja vajadzēs, tad komisija varēs kaut ko darīt. Šeit iemesls ir tāds, ka, ja ir uzņēmumi, kas vēlēsies darboties visai Eiropas līmenī, tad viņas to varēs darīt, bet attieksme pret visiem būs vienāda. Teikšu skaidri, regulā nav rakstīts, ka vietējās piekļuvis tīklu regulēs Eiropas līmenī. Tas saskaņā ar to projektu, ko mēs piedāvājam, tas vienmēr tik darīts nacionālā, lokālā līmenī. Uh, tad tie būs tādi vietējie lēmumi, ko pieņem vietējie regulātori. Bet, ja uzņēmums gribēs darboties Eiropas līmenī, tad mums ir jādara viss, lai visi noteikumi pret visiem būtu vienādi. Tālāk spektra jautājumi. Tas ir ļoti svarīgs elements šajā priekšlikumā. Un šī daļa jau ir dedzīgi atbalstīta, to ir atbalstu pauduši pakalpojums niedzēji un uzņēmumi Eiropā. Mēs jau esam izjūtuši šo ļoti labo uztveri. Un nu, tātad ļoti pozitīva ir attieksme pret šo jauno piedāvājumu spektra daļā. Mēs gribam darīt kaut ko ar spektru, un iemesls, kāpēc mēs gribam to darīt, tas ir vienkārši. Tātad 6% ir Eiropas īpatsvars šai ziņā. Un, ja mēs salīdzinām ar Āfriku, tad mēs pat eh, tā kā atpaliekam no Āfrikas šai ziņā. Bet tas ir ļoti īpatnē, ja mēs ņemam GSM, tad tas tā nav. Te ir dažādi iemesli, kaut vai atsaukšos uz um, šo svarīgo lēmumu par radiospektra politikas programmu bet kas notiek tātad ar šiem 800 MHz un citiem? tad šeit šie lēmumi nebija sinhronizēti un joprojām dažās valstīs ir savādāk nekā citās. Un šobrīd tikai 17 valsts no 28 ir saņēmuši spektru un process vēl turpinās un mēs neredzēsim šī procesa galu tuvākajā nākotnē. Tas ir radījis bezvedu nozerē tādu hausu un noteikti ražētāji tagad redz to hausu un tā visu rezultātā Eiropas ražotājiem nav īpaši skaidrs, skaidri noteikumi, kā darboties tirgu. Un mēs nevaram tādu nekārtību savā bezvadu nozarē pieļaut. Tāpēc arī mūsu priekšlikums priekšlikumā tiek piedāvāts no vienas puses veicināt sadarbības ar dalībvalstīm, tieši piešķirot spektru. Tad, kad spektrs tiek piešķirts, tad komisijai ir jāsņem informācija par to. Un otra daļa priekšlikumā iespēja piedāvāt šīs mazās daļiņas small cells, kas ir ārkārtīgi efektīvs mehānisms. Tad mēs definēsim šo microcells konceptu Eiropā, un tad pēc definēšanas ieviesīsim ļoti vienkāršu autorizācijas sistēmu. Līdztekus arī bezvadu Wi-Fi sistēmai, tur arī nebūs birokrātijas, un arī tā tad ar pakalpojumu sakarā ar Wi-Fi. Tālāk. Uh, atsevišķiem uzņēmiem ir fundamentāli produkti, kas ir nepieciešams, eh, lai uzņēmums darbotos veiksmīgi. Tātad šie noteikumi ir arī jāharmonizē, eh, pretējā gadījumā nav jēgas darboties, un uzņēmumi attiecīgi eh, apjūk, nesaprot, kādi spēles noteikumi teiksim, ja viņi savus pakalpojumus piedāvā kaut kādam uzņēmumam, kur ir vairākas ražotnes viscaur Eiropā. Tagad nonākam pie patērētāja elementa. Šis elements ir vēl viens elements, kur ir paredzēts piedāvāt tāds pamat iezīmes patērētājiem. Vispirms ir līguma noteikumi harmonizēt tos. E, nepieciešams ir, lai patērētājiem būtu lielāka skaidrība, lai patērētājs saprastu, kādas viņam ir tiesības, ja viņš vēlas mainīt operatoru, cik ilgā laikā, kad. Un, un kad, e, kādas tiesības ir e, sakarā ar rēķinu informāciju, sakarā ar operatoru praksi, teiksim, noteiktos gadījumus. Mēs uzskatām, ka šī daļa ir visprogresīvākā Mēs domājam par tādu kopējā rēķina ieviešanu. Tas ir milzīgs pasākums, bezprecedenta piedāvājums, un turklāt tas vēl arī nosaka patērētājam tiesību kopumu, runājot par elektronisko pakalpojumu nozari. Mūsu patērētāja daļā ir ietverts arī priekšlikums regulēt e, tīkla piekļuvas pamatiesības. Šis jautājums tiek plaši diskutēts. Es gribētu izcelt to, ka mēs negribējām meklēt birokrātiskus vai regulatīvus risinājumus. Mēs nolēmām piedāvāt kādu likumdošanas aktu noteikumu. Tādējādi tā sistēma būs ļoti atklāta, arī caurskatāma un nodrošinās arī atbildīgumu sistēmā no komisijas puses uzskatām, ka priekšlikums ir līdzsvarots. Tas, protams, ir tikai priekšlikums pagaidām, un tagad demokrātiskajām institūcijām ir jālem, ko darīt to tālāk, bet šobrīd viss notiek ļoti caurskatāmā veidā. Tas viss ir visiem redzams un saprotams, un droši vien arī uh, Atcerieties, ka mums ir iespējas teikt rekomendācijas par tīkla neutralitāti, un mēs esam pret dažādām interpretācijām, neskaidrību. Mēs arī tīkla neutralitātes ziņā, tāpēc mēs esam izvēlējušies pašu atklātāko veidu, tad mēs izvēlēsimies likumdošanas ceļu, kas mūsuprāt pats atklātākais ir. Šāds likumdošanas akts būs pats progresīvākais, to varētu salīdzināt ar ASV tīkla neutralitātes aktu. Uh, bet mūsu akts būs eh, vēl labvēlīgāks lietotājiem, piemēram, ASV. Ir iespējams bloķēt video lejuplādi mobīlām aplikācijām. Mums tā nebūs, mums būs pilnīga tīkla neutralitāte. Un mūsu priekšlikumā galvenais ir atvērtais internets, atvērtais internets netiek bloķēts, datu pārraides pārvaldība netiek bloķēta, un ja tiek, tad tikai nediskriminatīvā veidā. Un šajā, šis jautājums par datu pārraides pārvaldību, trafika menedžmentu, tas ir ļoti precīzi noteikts priekšlikumā. Es stāstīju par svarīgāko. Protams, ir ļoti daudz tehnisku lietu, un mēs esam gatavi iedziļināties visās detaļās, tad, kad nonāksim. Līdz tam arī šajā komitejā, varbūt šī komiteja, cits komitejas gribēs padziļināt debati detalizētāk par mūsu priekšlikumu. Esam gatavi to darīt. Viola, per questo. Liels paldies, Viola kungs. Viena lieta vēl. E, Un nu, vēl par viesabonēšanu. Vienu vārdu. Kāds e, priekšlikums šeit par viesabonēšanu? Visa paradigmas maina, maiņa. Pirmais solis e, vairāk nav nekāda viesabonēšanas izmaksa vai tarifi no 1. jūlija 2014. gada. E, tas ir cilvēku laba, jo tagad e, apturēšanas izmaksas ir tiešām samazināšanas. Un vispār tagad nav pamatots, kāpēc būtu jāmaksā šāda viesabonēšana, ja kāds jums zvana. Un otrs ir mainīt paradigmu. Viesabonēšana, e, te ir ekonomisks pamats telekomā. Uh, Um, jūs nevarat um, galu galā to pilnīgi eliminēt, jo jūs ieiet citā tīklā, bet um, mēs domājam par lielāku Eiropas tīklu ražu radīšanu, tad jūs varat šīs ārējas izmaksas iekšējot internalizēt. Lūk, tāda ideja, veidot mums alianses, izveidot uzņēmumu savienības kaut kādā formā, vai nu tā te būs kaut kāda konsolidēšanās, vai būs kaut kādas uh, komercattiecības ar citiem uzņēmumiem Tas viss, lai nodrošinātu to, ka šī ārējā izmaksa tiek pārkvalificēta par iekšējo datu pārraides izmaksu un tādējādi arī reģistrēta iekšē, kā iekšējā. Un mēs uzskatām, ka divu gadu laikā mēs varēsim arī šos te viesabunēšanas tarifus atcelt visiem iedzīvotājiem. Tā nu reiz ir laba ziņa. Paldies Jola kungām par šo prezentāciju. Tagad sākam diskusiju. Kolēģi zina, ka būs vēl arī citi svarīgi etapi darbā pie šī dosjē. Tiks arī prezentēts pētījums par ietekmes novērtējumu, un tad arī būs uh, uzklausīšana, kur organizēs ITRI komiteja 5. novembrī. Uh, Tātad būs vēl jā, iespēja atgriezties pie šī jautājuma pavisam drīz. Vēl nav norādes eh, no ziņotājiem un ēnu referentiem, eh, tad, tad eh, viņi tiks izvēlēti kādā citā sanāksmē tagad arī tātad dažādu grupu koordinātoriem tiks doti vārdi un tad pārējiem. De Castillo, Madrela, Hokmār, Trautman, Rubikungs, Tā tad ir tie, kur pieteikšies līdz šim. Tā tad aicinu ievērot īsu uzrunāšanas e, laiku, un tad arī pēc tam uzklausīsim Jols kungu, jo viņam arī drīz jādodas projām. Tā tad aicinu visiem izteikties lakoniski. Pas de problème, je pense que tout le monde peut. Comment? Oui, les sur la liste, mais on commence avec les Castillo. Ok. Presidenta, tendremos que hacer todos un esfuerzo por ser breves, porque quedan todavía. Jā, mums visiem vajadzēs izteikties ļoti īsi, jo mums ir ārkārtīgi piesātināta darba kārtība. Saka Stījo kundze. Es gribētu pateikties komisijai par šo priekšlikumu. Es negribu fokusēties uz saturu, drīzāk runāšu par procedūru. Negribu runāt par to, cik svarīgs ir šis priekšlikums. Vai vispār cik svarīgi ir attīstīt šos eh, elementus principā, lai savienotu tur šo Eiropu un lai būtu izaugsme konkrētspēja? Protams, tas viss ir, bet eh, par to ne. Es domāju, ka tagad mums ir jāizmanto šī iespēja lai nu, parunātu par konkrētiem izaicinājumiem, lai mums būtu skaidrs saprotams, kāds ir šis izaicinājums vai vairāk, un tad attiecīgi ceļi, kā apkarot izaicinājums. Vai es personīgi komisāram jau teicu. Un, starp citu, citu kolēģi man ir atbalstījuši, piemēram, vakar bija ārkārtīgi interesanta sanāksme ar komisāru Krūzu Un mēs tad nonācām pie secinājuma, ka ļoti žēl, ka šis dokuments ir ienācies lok ar tādu novēlošanos. Ir uh, mums tagad maz laika, lai atrisinātu visus šos samazglojumus, un arī mums ir maz laika, lai parlaments varētu pilnībā izpildīt savu lomu. Tātad šis priekšlikums ir saņemts tiešām ļoti vēlu, un ir nepieciešams dziļas diskusijas par to visu un tā tālāk. Bet tagad es paudīšu savu nostāju. vispirms. Es gribētu atbalstīt Violas kungu tieši tajā domā, ka, ka tā ir pakete, tā visaptverošs dokuments, un šī komiteja un parlaments būs tās struktūras, kas tagad formulēs savu nostāju attiecībā pret visu paketi kopumā. Uh, Es eh, domāju, ka šeit ir tādi loģiski elementi, un tiešām tos ir jāskata visus kopā. Manuprāt, ļoti būtiski runāt par šo jautājumu visā tā kopumā. Nav nekādas jēgas kaut ko dalīt par daļām. Uh, kaut kādu sarakstu stādīt un uh, tad, tad ņemt vienu jautājumu, diskutēt par to izolēti no citiem un virzīt kaut ko vienu uz priekšu un pārējo ne. Mums ir jāsaprot, kur ir mūsu ierobežojumi. Mēs varēsim arī paust savu pozīciju plenārsēde, bet droši vien mēs nevarēsim or, norganizēt visas vajadzīgās sanāksmes ar padomi. Droši vien paudīsim nostāju marta plenārsēdē. Un tas arī ir nosacījumi, ja mēs strādāsim ārkārtīgi efektīvi. Ja iesaistīsies darbā visi šīs komitejas locekļi, gan sekretariāts, gan visi ierins deputāti, mums ir jāstrādā ļoti intensīvi, lai mēs galu galā nonāktu līdz šim datumam efektīvā formā. Un tas varbūt ir iespējams, ja mēs paturēsim mērķa apziņu Mums ir izaicinājums, mums ir uzdevums, mums ir jārieģē uz to, kas ir rakstīts komisijas priekšlikumā. Mums vajadzētu rēģēt šī mandāta laikā, Un es ceru, ka parlaments arī nāks pie kaut kāda risinājuma. Mēs esam runājuši par šiem jautājumiem jau ilgu laiku, un tagad mums vajadzētu reaģēt uz šo, uz šo priekšlikumu un arī komitejā. Uh, esam diskutējuši un turpināsim to darīt. Mēs redzēsim, kādi aspekti ir svarīgāki mums visiem, kur mums vajadzētu vairāk pievērst uzmanību, un tāpat laikā ir kaut kādi citi jautājumi, kas ir mazāk nozīmīgi. Es gribētu vēlreiz teikt, tas ir izaicinājums, ar kuru mums ir jācīnās. Es domāju, ka mēs varēsim, paspēsim, mums laika ziņā un satura ziņā ir jāvar šo izaicinājumu noregulēt. Tātad mums ir tas jāskat kā pakete. Es eh, nezinu, ko domā padome do, un ko domā dalībvalsts. Varbūt, ka vajag paņemt kādus individuālus elementus, domā viņi, bet mēs domājam savādāk, ka tā ir pakete. Es domāju, ka jārisina visu kopā. Paldies. Vēl pregant. Madurēl kundzei vārds, nu, lūdzu, lakoniski. Uh, Presidente, jo intentaré ser breve. Desde luego. Paldies. Paldies, priekšsarētāji. Ehm, mana grupā pievienojas komisijas analīzē par situāciju nozarē. Komunikāciju nozarē pastāv problēmas, kas ietekmē nozares konkurētspēju. Diemžēl tas nozīmē negatīvas sekas Eiropas patērētājiem attiecībā uz cenām un piekļuvu augsts kvalitātes pakalpojumiem, kā mēs to jau dzirdējām. Un es vēlētos pēdējais arī pateikties Vielas kungam par ierašanos un komisijas nostājas skaidrošanu. Ir, ir skaidrs, ka vienot tirgus izveida telekomunikāciju jomā Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Tomēr nedomāju, ka šai paketē ir izvēlēts piemērots laika grafiks būs ļoti grūti panākt ambiciozu um, vienošanos vēl līdz šī sasaukuma beigām. Daži pasākumi ir novēloti vai varbūt pārāk griskaroties, kāds, kāda ir jūsu nostāja konkrētajā jautājumā. Bet, nu, varam saskarties ar šķēršļiem, līdzīgi kā tas bija ar iepriekšējām iniciatīvām. Vielskungs pieminēja viesabunēšanu Nesenā viesabunēšanas pārskatīšana e, tā tad bija pavisam neilgu laiku atpakaļ, un trešajā pārskatīšanā mēs bijām vienīgā grupa, kas aizstāvēja ideju, ka no nu, viesabunēšanas ir jāatsakās. Nu, cerams, ka citas grupas mainīs savu nostāju šajā nākamajā pārskatīšanā. Tālāk par spektru Tas ar, mm, arī varētu būt jautājums, par kuru grūti rast vienprātību padomē, jo tas parasti ir nacionālajā kompetencē. Un tie ir tikai piemēri tām problēmām, kas var rasties un kur būtu pagrūti atrast vien, rast spēju vienoties. Tomēr uzskatu, ka patērētājiem tas varētu nākt par labu un noteikti palīdzēs arī Uh, uzlabot situāciju nozarē, vienotas atļaujas ieviešana, un tas noteikti nodrošinātu pieeju, plašāku pieeju iekšējiem tirgum, tas noteikti nāk par labu patērētājiem, un būtu arī ļoti svarīgi pakalpojumu nozare veicinot izpēt un attīstību. Protams, viss, eh, kas vērsts uz informācijas sniegšanu patērētājiem, radīs atbalstu no manas grupas. Eh, pavisam īsi noslēgumā vēlētos teikt, ka mana grupa ļoti rūpīgi iepazīstas ar šo priekšlikumu, un, kā jau priekšsarētājs sacīja, drīz vien tiks nozīmēt arī referenti, un varu apliecināt, ka mana grupa strādās eh, ļoti smagi, lai panāktu labāku risinājumu patērētājiem un nodrošinātu to, ka šī nozara ir konkurētspējīga un var palīdzēt modernizēt mūsu ekonomiku. Ir okmā, okmā, Rīgo. Okmā, kungs. Thank you very much. Um... Paldies. Tas ir labi, ka mums ir šāda iespēja pārunāt ne tikai pašu ietvaru pēc šī priekšlikuma, bet izaicinājums kopumā. Tad, kad ANO komisija platjoslas jautājumā prezentē savu ziņojumu, parādot, ka mobilās platjosla ir augs, visstraujāk augs, augošā nozara cilvēks vēsturē 30% gadā. Tas nozīmē, ka tās vēsturiski izmaiņa, eh, kas maina visu ekonomiku kā tādu. Un tas nozīmē, ka šis vairs nav tikai telekomunikāciju nozara kā tāda atsevišķa, bet eh, kā tas var palīdzēt visai ekonomikai kopumā. Un, protams, ka mums ir eh, jāizskata arī problēmas, bet arī iespējas. Eiropa kādreiz bija vadošā attiecībā uz internetu un telekomunikāciju. Un Nokia, kas tika pirms pāris nedēļām pārdot Microsoft, ir zaudējusi vērtību kopš 2000. gada aptuveni 130 miljardu eiro apmērā. Tāpat laikā Apple ir palielinājuši savu vērtību par 350 miljārdiem eiro. Tas tikai piemērs tam, kā mainās līdzsvars. Un es domāju, ka no mūsu perspektīvas mums ir nepieciešams nodrošināt ne tikai to, ka mums ir labākās spējas, labākā vide nozarei, bet arī panākt vienotu tirgus funkcionēšanu. Un es pamanīju, ka komisijas prezentācija materiālos diskusijā par viesabunēšanu ir uh, turisti pie jūras. Nu, tā nav pareizais attēlojums tam, par ko šeit ir runa. Mums ir jātiek vaļā no viesabunēšanas, lai mūsu ekonomikas varētu strādāt daudz efektīvāk, plašāk. Šeit runa ne tikai par turistiem, bet par to, kā Eiropas eh, rūpniecība atkal varētu būt vadošajā lomā, un tā būtu pareizā pieeja. Mums ir nepieciešams nodrošināt, lai no esošās likumdošanas un tās izmaiņas, ko mēs varam panākt, lai panāktu vienotu telekomunikāciju tirgu, tiek īstenots. Un uzskatu, ka ir vairākas problēmas saistībā ar to, ka komisija tik vēl nāk lajā ar šo priekšlikumu. Tas nozīmē, ka mums no savas puses jākoncentrējas uz strateģiski vissvarīgākajām izmaiņām, kuras varam panākt pēc iespējas ātrāk. Jābūt pragmatiskiem, bet arī izlēmt spējīgiem. Ja mēs nevarēsim mainīt šo situāciju, pasaule mainās vidēji par 30% gadā šajā jomā. Uh, Un tas notiek citās pasaules daļās. Mums ir jātur līdzi un jāveic reformas ne tikai, lai tik galā ar problēmām, bet arī, lai izmantot iespējas. Paldies! Eh, paldies, Trautmans kundze! Liels paldies, Patrīcija! Es uzklausīju uh, Viola kunga ievadvārds, kurš teica, ka šīs nav priešlikums, kuru veido kaut kāda atsevišķas daļas mozaīka, bet tā ir vesela pakotne. Uh, Es varu arī piekrist tam, ka mums ir jāmeklē, protams, konsekvence, taču mm, nevar tikai apgalvot, ka tā nav mozaīka, bet ir jāatbild konkrēti uz uzdotiem jautājumiem. Pirmais jautājums, kur vēlos uzdot, ir tas, ka mums ir divas dažādas loģikas, kas vienu otru konfrontē regula kas ir eh, esošā telekompakotnes regula, kas ir konkurentu komisijas priekšlikums, kas ir tirgus konsolidācija. Tas ir divas pilnīgi pretējas loģikas. Jālis kungs teica, ka šīs ir tāds vidus etaps. Mūsu jautājums ir tāds, ka mums nav šodien līdzekļu, lai izvērtētu, vai šis vidus etaps ir pozitīvi struktūrējoši vai gluži otrādi tā tirgu padarīs vājāku, īpaši kriti, nozarē kritiskā brīdī. Es arī jūs dzirdēju, kad jūs teicāt par, runājot par pasi, ka šī nav tāda. Uh, tās tie nav noteikumi, kas vispār dara vienlīdzīgu, bet līdzīgu. Tātad, ja mēs nosakam nosacījums, kādā veidā piemērojas komisijas veto, līdzīgs ir ļoti uh, vispārīgs un neskaidrs koncepts. Es gribētu zināt, kā komisija ir iecerējusi rīkoties, lai respektētu subsidiaritāti, jo tas ir svarīgs punkts. Uh, Ja es konstatēju jūsu uh, runā, Viola kungs, jūs atzīstat, ka jūs priekšlikums rāda subsidietāts principu problēmu. Jūs teicāt, ka vietējie tīkli nevar tikt uh, reglamentēti Eiropas līmenī. Lūk, tas ir jauns punkts, kuru es īpaši piefiksēju. Šīs dienas problēma uh, un ir konsekvenci kā mēs risinām regulēšanas jautājumu, tā kā jūs to piedāvājat šodien. Otrakārt, industriālā politika. Es būtu vēlēsies, lai komisija organizējas. Tad, kad uh, telekom pakotni tika nobalsot šīs sasaukuma sākumā, nāk lai arī konkrēti industrijas politiku. Uh, komisija atļauj tuvināties Vodafone un arī Vācijas eh, operatoram vai citi pasākumi, kādēļ komisija nav veicinājusi ārkārtīgi lielu uzņēmumu tuvināšanos ne tikai Eiropas līmenī, bet arī pasaules līmenī. Arī Hokmarkungs teica, mm, šeit mēs zaudējam iespēju vērtību un šo uzņēmumu kapacitāti mūsu teritorijā. Es šeit neesmu redzējis skaidrus priekšlikumus, e, kā tātad šo šķiedru attīstīt Eiropā, un ja mēs gribam e, vienlīdzīgumu pilsoņu vidē, tad, tad e, pilsoņiem ne tikai vajag lētākus līgumus, viņiem ir jābūt savienotiem ar plātu joslu. Tas ir mūsuprāt pamatnoteikums, tās ir pamattiesības. Es sagaidu, lai komisija pierāda savu kapacitāti organizēt un piedāvāt konkrētu šo savienojumu plānu. Kad mēs redzam atšķirības, kādas pastāv starp uh, Eiropas austrumiem, dienvidiem, ziemeļiem, savienojumība būs absolūts, uh, fun, absolūti fundamentāls konkurētspējas elements. Uh, Lūk, šī politika gan nav subsidiārāra, nē, tā ir tiešā Eiropas pārvaldībā un atbildībā. Mēs runājam par strateģiskiem jautājumiem, uh, par tēraudu ražošanu, tad arī par šo punktu mums ir jābūt ļoti strateģiskai vīzijai par šķiedras izplatību. Tādējādi nepietiek ar to, ka meklējam finanšu līdzekļus. Uh, kohēzijas fondos, jo es uzskatu, ka mums ir eh, jāparedz arī citas modalitātes, bet šīs citas iespējas es pagaidām neredzu, kur tās būtu. Tālāk par, paspo, eh, par pasi. Uh, Viola kungs, es uh, nezinu, jā, šī pasa var būt tiešām interesants koncerts, bet tā pasla, pašlaik pase uh, nāks par labu bagātākajiem Eiropā un nevis vidējiem maziem uzņēmiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Un visbeidzot par mākoņu datošanu, jūs atsaucāties, jūs teicāt, ka tas ir absolūti nepieciešams nepieciešama, lai attīstītu digitālo programmu. Jūs zinat, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls. Arī sarunās ar ASV par partnerības līgumiem par brīvo tīrzniecību ASV pieprasa iespēju uzglabāt Eiropas datus, jo Eiropas vērtība šodien ir savienojumība un dati, bet šeit, un arī te noslēgšu uzrunu, uh, Te es uzskatu, ka ekono, ekro, komisijas ekonomiskā analīzē trūksta analīze tieši par uh, datu un savienojumības vērtību. Paldies! Paldies tiešām! Aicinu visus būt lakoniskiem, jums ir jāpārpināk. Un uh, lūdzu, pavisam īsi. Atgādinu, ka būs arī vēl cits iespējas izteikties noslēdzu sārakstu. Amberta Odie Čičester, chiedo davvero pochi minūti. Dažas minūtes jums. Nu, protams, tas, kas pēdējais, tam vismazāk laika. Hercog. Thank you, thank you, Chairman. Jā, paldies, priekšsarētāji. Man prieks būt šeit, šajā uzklausīšanā. Bet, Vielskungs, man jāsaka, ka es labprāt būtu bijusi pirms gada uzklausot, ka tiek iev, ievies šis dosjē. Es piekrītu kolēģiem, mēs esam ļoti novēloti eh, <clears throat> ieviesuši, nākuši vajā šo priekšlikumu. Šeit vairs runa nav par 4G, bet jau par 5G tīkla ieviešanu. Mēs kavējamies reaģēt uz to, ka Eiropieši vēlas būt savstarpēji savienoti, patērētāji, pilsoņi, mazie vidē uzņēmumi vēlas savienojumu, un tāpēc mēs novēloti reaģējam uz šo pieprasījumu. Un jā, Violas kungs, mēs arī novēloti strādājam likumdošanas pulkstenim Mēs nepiekrītam, ja mēs nevaram pabeigt savu darbu pirmajā lasījumā. Tātad, ja es būtu vēlējusies februārī to apsvērt, man bija tas jāpabeidz, eh, lai iekļautos eh, minimālajās eh, termiņos līdz septembrim, un šis parlaments strādā ļoti uh, daudz un ļoti smagi, un ir skaidrs, ka kavējoties ilgāk, mēs neizpildīsim savu darbu, un mēs neesam gatavi kā parlamentārieši uzņemties atbildību par visu. Tas nav godīgi, mums tas ir skaidri jāpasaka. Un noslēgumā eh, par saturu es neteikšu, jo kolēģi jau visu pateica, bet kā referenti pie šī otra dosie man ir jāatgādina kolēģiem, ka mums nav problēma tikai pārobežu kontekstā, mums arī iekšējā problēma. 30% eh, no Eiropas iedzīvotājiem dzīvo lauku reģionos un viņi nav savienotis. Tās jauns diskriminācijas veids un šī iestāde pārstāv arī cilvēks, kas dzīvo lauku reģionos. Tāpēc lūdzu aicināsim komisiju darīt visu iespējamo, lai uz šīs paketes eh, fona uh, arī otrs dosjē par platjoslas eh, īstenošanu netiktu atstāts novārtā. Un mums grūti paskaidrot, kāpēc mēs nevarējām paveikt savu darbu. Paldies! Rībīgi kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji! Man traucējuši liekas tas, ka vienā no šīm visvarīgākajām nozarēm mūsu ekonomikas konkurētspējai uh, tik novēloti un lēni tiek veidots iekšējais tirgus ar viesabunēšanas trešo pārskatīšanu, it īpaši. Mēģinot ielādēt eh, savus ēpastus, paskatīties Facebookā vai kaut ko Google pameklēt, tad mājās es maksāju 3 eiro. Eh, es to nedaru to citā Eiropas Savienības dalību valstī, jo šobrīd man tas var izmaksāt līdz pat 540 eiro. Tātad viens megabaits mājās 3 eiro, ārzemēs tas var maksāt arī 540 eiro. Un izbraucot ārpus Eiropas Savienības, un tas var man izmaksāt līdz pat 14 tūkstošiem eiro. Vai kāds var man paskaidrot, kā funkcionējušā tirgus ekonomikā kaut ko tādu var panākt 3 eiro mājās un 540 eiro, eh, ja es izbraucu no valsts, kur mēs dzīvojam. Tas ir skandāls pilnīgs. Es absolūti nesaprotu, ka Eiropas komisija neizdara lielāku spiedienu un neiejaucas un kaut ko nedara, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties Eiropā, lai apturētu šo diskriminējošo praksi. Arī telekomunikācijai nozare kā tā, tā ir milzīga problēma, jo tieši jaunieši, kas ir vadošie eh, šajā jomā, un arī uzņēmumi jaunie, kas eh, aktīvi darbojās, netiek pārobežu kontekstā citās valstīs. Viņiem liek šķēršļus vienu pēc otru. Un tieši 14. gads būs pārbaudas gads un Eiropas parlaments, un es neesmu uh, nekādā šaubās par to, ka mēs paveicam visu, kas nepieciešams, bet nacionālās valstis ir tās, kas bremzē visu, un mēs jau tagad dzirdam signāls, tas ir par uh, par ātru, ko mēs te prasam un daram, bet internets aug vēl straujāk, un Eiropas parlaments vēl pirms eh, vēlēšanām pierādīs, ka mēs varam panākt to, kas nepieciešams. Paldies! Eh, Grācie, questo intervento, che come vedi ha suscitato anche... Jā, arī šī komentārs tiešām izraisīja aplausu, te ir Langs kungs. Well, I share, dear friends, the, uh, the... Gudātie kolēģis, varu Lambert kungs piekrītu bažām, bet tad, kad mēs runājām par uh, viesabunēšanu trīs uh, regulu, mums uh, bija iespēja, iespēja nogalināt viesabunēšanu. Jūs nesat arī uh, vienīgie, es uh, un D arī zaļie bija par to. Uh, Mēs varējām uh, paredzēt vairākumu un teikt, ok, uh, tiksim vadā no viesabonēšanas, un mēs to būtu varējuši pievienot komisijas priekšlikumā, bet nebija vairākumu, lai to izdarītu. Jā, esmu priecīgs redzēt, ka mums tagad ir uh, vairākums šai idejai, bet es uzskatu, ka izdevība ir palaist garām. Un paralēli tam, ko esam darījuši, piemēram, runājot uh, ekon komitejā, mēs esam pievienoju šī idejas tam, ko piedāvāja komisija attiecībā uz saurspīdīgumu, finanšu regulēšanu, un dažkārt komisija arī mums palīdzēja uh, to arī iegūt, un Nelī Krūs nebija vienmēr bijusi mūsu pusē, tagad viņa ir mainījusi viedokli, man ir ļoti liels prieks, ka viņa tā ir darījusi. Es ceru, ka mēs to visu tiešām padarīsim par realitāti, bet ņemot vērā godīgi seko darba grafikā, kalendāri, es domāju, ka būs ļoti grūti gūt šeit panākums līdz sasaukuma beigām. Paldies! Liels paldies arī par ātrumu un saturu. Odīkungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsētājs kundze. Divas lietas. Vispirms par piekļuvi pakalpojumiem. Dzirdēju kolēģis, kuri pauda bāžas par uh, pie, uh, Eiropas pilsoņu vienlīdzīgu um, attieksmi, vienlīdzīgām iespējām Eiropas Savienības teritorijā. Uh, Es uh, esmu deputāts lauku eh, zonā, un uh, eh, viņiem vēl nav iespējas, ka nav šī nevienlīdzība, bet drīz es domāju, ka šīs iespējas viņiem būs. Mums ir jāspēj iekļaut, un es gribētu šeit dzirdēt komisijas viedokli, tad kādēļ par spīti parlamenta brīdinājumiem komisija nav iekļāvusi uh, Eh, šo teritorijas pārvaldības jautājumu, ņemot vērā tieši vienlīdzību. Jūs teicāt, ka nav valsts finansējuma. Atvainojiet, bet o, eh, finanšu ietvarā mēs esam daudz strādājuši, lai būtu politiskā pārskatīšanas klauzula pēc vēlēšanām. Lūdzu, līdz ar to neaizsteidzieties priekšā tam, par ko lems pādu eh, pilsoņu un politiskās grupas vēlēšanās. Uh, Mm, arī vēlēšanās mums ir jābūt debatēm par vienlīdzīgu attieksmi pret pilsoņiem. Es piedāvāju arī, ticībā, uz enerģijas tīkliem izskatīt investīcijas fondu. Tātad ir nelieli, neliels nodevas uh, telekomunikācijas enerģijas sektorā, kas palīdzētu finansēt uh, šo fondu. Es to sauc par nodokli, es to saku par finanšu līdzdalību. Uh, lai mēs izveidotu tīklu piekļuvēju platjoslē par ele Eiropas elektronikas uh, uh piegādātāju tīrgus. Tātad kāda ir attieksme pret ārvalstu piegādātāju? Vai ir garantija par to, ka regulā tiks iekļauts tāds princips, kas uh, parlamentā tiek atbalstīts par šo appusējību? Ja mēs pieņemam uh, Eiropas uh, līmenī uzņēmumu, tātad kas ir Eiropā, ka tas mums piedāvā uh, elektroniskās komunikācijas līdzekļus, bet piemēram Google, kuram ir bīrojas Austrijā, vai viņš tieks, tiks uzskatīt par Eiropas uzņēmumu, tam būs piešķirt īpaši pase, tajā pat laikā neskatot, kā operators uzņēmums tiešām, kas ir Eiropā, vai viņi to pašu var darīt arī ASV, vai šis Eiropas uzņēmums var tāpat rīkoties ASV kā Google Eiropā. Es visu neizlasīju, bet uh, es, eh, lasot jūsu dokumentu, vēl neatrādu šo apusējības uh, eh, principu. Gribētu dzirdēt komisijas viedokli par šo Un, ja tas nav iekļauts, tad aicinu, lai politiskās grupas savā starpā koordinētos un to uzspiestu komisijai, lai tas tiktu iekļauts tekstā. Lielas paldies! Pēdējie divi runātāji - Čičesteri kungs un Nīdners kungs. Thank you, Madam Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Kāpēc komisija neveic konsultācijas par šo priekšlikumu? Likumdošanas sasteigšana un uh, pēc tam padarīja tā nožēlošanu. Paldies, priekšsēdētāji. Cie. E, eh, Nībler, priego. Angela. Jā. Nīblers kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos eh, piekrist tam, ko kolēģi saka. Priekšlikums nāk pārāk vēlu. Es vēlējos piet, uh, izteikties tikai tāpēc, ka vēlējos pasacīt sakojušo. Jā, ja sasaukuma beigās nāk klajā ar tik novēlot priekšlikumu, es aicinātu sūtīt skaidru politisku signālu, ka um, arī komisijai ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu šī priekšlikuma ātrāk uh, Eh, pieņemšanu. Ja jau šis jautājums ir tik svarīgs eh, komisāras darbā, kāpēc viņa pati šodien nav šeit un piecas mēnešus pirms eh, sasaukuma beigām mums tagad tas steigā jāizskata, es tad gaidītu, ka tas tad tiktu veicināts un pausts ar komisāras personīgu ierašanos. Paldies, un tagad padomas pārstāvja Kimavičus kundze. Aicinu izteikties ļoti īsi. Uh, un runāt par svarīgāko uh, padomē. Un tad īs uh, atbild būs no komisijas. Bet nu, mums būs vēl iespēja atgriezties pie šī jautājuma. Tad, bet es domāju, ka arī būs nepieciešams jā, komisijai reaģēt uz jautājumiem lūdzu. Thank you very much, Madam Chairman. And, uh... Liels paldies! Uh, like to... Labrīt visiem! Pateicos Viola kungam par šo prezentāciju. Paldies par prezentāciju Eiropas Savienības prezidējošās valsts vārdā. Jā, mēs jau pagājušajā nedēļā uzklausījām šo prezentāciju detalizēt gan eh, padomas darba grupā, gan korepērā. Padoma ir ļoti labi informēta par to, cik sarežģīts kompleks ir šis priekšlikums. Un tiešām varu piekrist eh, deputātiem, ka tik tiešām būs nepieciešams ārkārtīgi ilgs laiks, lai uzsākt šīs sarunas Dalībvalsts arī ir mainījuši savus viedokļus un tas nozīmē, ka jā, tiešām būs nepieciešams laiks, lai varētu progresēt darbā pie šī dosijā un uzskatām, ka kalendārs, nu, ir visai jau svarīgs un saspīlēts arī. Protams, mēģināsim progresēt darbā pie šī jautājuma. Taču, nu, mums būs arī savs ritms. Un jāņem vērā visi atbilstīgie jautājumi. Nākamajā Eiropā domas sanāksmē oktobrī tiks noturēts debates par šo konkrēto punktu. Mēs ceram, ka valsts valdību vadītāji arī sniegs savu ieguldījumu diskusijās un sniegs arī vadlīnijas par to, kādā veidā, cik ātri iet uz priekšu. Nu, pašlaik arī šai sākotnējā stadijā es nedomāju, ka ir iespējams komentēt vairāk un paredzēt kaut kādu iespējamu rezultātu, kas varētu notikt tuvāko mēnešu laikā. Pašlaik, es domāju, labākais ir vienkārši veikt nepieciešamo analīzi un raudzīties, kā mēs varam iet uz priekšu. Un tad redzēsim. Paldies! Jā, paldies. Jā, šī tiešām ir varbūt liederīgākā atbilde un progresēsim tad visu kopā. Pirms dodu vārdu Violas kungām viena lieta. Uh, Atbildēšu arī uz Nībler kundzes jautājumu. Krūs kundze bija Strasbūrā, prezentēja neformāli arī šo kompleksu dosjē. Es domāju, ka viņai būs arī iespēja vēl atgriezties šeit, bet šodien mēs tieši aicinājām Violas kungu uh, jo personīgi uzskatu, ka dažreiz ir svarīgi arī tiešām dzirdēt tehnisku, eh, padziļinātu prezentāciju, nevis tikai politisku vispārīgu līniju, bet noteikti būs arī iespēja vēl diskutēt ar komisāri. Paldies! Nu, jums tagad 6-7 minūtes, lai varētu sniegt savu pirmo atbildu uz komentāriem. Uh, Un tad aicinu arī piedalīties uzklausīšanā. Redzēsim, kad mēs to organizēsim, lai visi šie jautājumi, kas tika uzdoti un ļoti svarīgi, lai arī tiktu saņemts uz šiem jautājumiem. Nepieciešams atbildes patīs. Thank you very much, Madam Chair. Also, thanks very much for offering the opportunity. Jā, paldies priekšsarētāji par iespēju um, vēlreiz reaģēt uz um, komentāriem. Es pie, piezīmēju jūs sacīto un tie tiešām labprāt detalizēt atbildētu jums visiem, tāpēc uh, atvainojiet man, ka šobrīd es sniegšu tādu vispārīgāku atbildi, bet paldies, ka uzaicinājāt mani šeit un tāpat paldies, ka uh, arī jūs apliecinājāt, ka uh, komisāra Krūze ir gatava ierasties tad, kad tas ir nepieciešams un prezentēt šo priekšlikumu. Pirmkārt jau paldies koordinātoriem par pozitīviem vārdiem. Attiecībā uz laika grafiku, nu ne jau komisija uh, var, var uh, uzspiest laika grafiku vai prasīt pat uh, grafiku ievērošanu to abi likumdevēji lēma, bet tas, ko komisija var darīt un arī dara, ir sniegt visu nepieciešamo atbalstu, visu nepieciešamo informāciju, lai kāds arī pieprasījums tiks izdarīts, tehniskais brīfings kaut vai reāla laikā mēs būsim mobilizēti un gatavi tam. Ir skaidrs, ka, protams, eh, ja būtu vairāk laiks, tad tas būtu labāk, bet es vēlos uzsvērt to, par ko vairāk deputāti izteica komentārs. Šis sektors, šī nozare mainās gaismas ātrumu. Diskusija pirms gada par, piemēram, nepieciešamību katram izmantot uh, šīs mobilās ierīces Eiropā un atšķirās no tās diskusijas, kas ir šobrīd. Man jāatvainojās par eh, attēlu, kur kāds guļ saulē. Mēs to, protams, tūlīt pat nomainīsim. Bet jūs saprotat ideju. Mēs runājam par savienotu Eiropu. Viesabonēšanas atcelšana nav runa tikai par to, eh, tāpēc, ka mēs domājam eh, par tiem, kas atpūšās ārvalstīs. Iedomājieties uh, eh, automašīnu, kas uh, izbrauc ārpus valsts robežām un pārstāja darboties, vai uh, internets, kas nedarbojas ārpus valsts tikai tāpēc, ka darbojas viesabonēšana. Man tiešām jāatvainojas par tādu atvaļinājumu bildi, bet varbūt tas saistīts ar to, ka uh, mums kaut kas ir pietrūcis šajās brīvdienās, bet to mēs nomainīsim. Uh, I mean, to... Tātad es tulīt pat lidošu uz Rīgu, mēs tiekamies ar regulātoriem un uh, tur uh, mēs mē, mēģināsim saprast, uh, kas tieši ir tā detalizēti ir par problēmām, mēģināsim to uh, saprast. Tātad reakcija no tirgus dalībniekiem ir bijusi pozitīva kopš paziņojuma eh, laika telekom indeks ir pieaudzis par trim punktiem un paklausoties finanšu analītiķu recenzijas un atsauksmes ir pārsvarā pozitīvas. Protams, tas svarīgi uh, kuru, kuru viedokli pārstāv pašu analītiku, bet eh, nu, šī, šī ir vienota paketa. Šeit mēs nevaram izvēlēties tikai atsevišķas daļas. Bet arī no finanšu jomas, eh, finanšu nozars pārstāvis teikšu, ka tas ir pieņemam, tas kompānijām nav būtiskākā problēma, un kāpēc zvanīt no Romas uz Viļņu, kas šobrīd ir prezidējušās valsts galvaspilsēta, uh, ir vairāk kā 1 eiro. Vairāk kā 100% pārsniedz vietējās izmaksas. Tā nav savienotā Eiropa. Un tas ir ļoti svarīgi un ļoti simboliski. Parādīt atšķirību starp eh, savienotu un nesavienotu kontinentu. Daudz komentāru tika izteikti par attiec, eh, attiecībām starp eh, publiskām iestādēm un eh, arī ko varam darīt šajā jomā, ja atļausiet. Mans komentārs sākumā bija par Savienotās Eiropas instrumentu Connected Europe Facility. Mums bija piešķirt vairāk miljārdu, lai eh, sākotnē kā ideja, bet tas netika pieņemts. Mums jāizmanto tā vietā struktūra fondi. Un labi vien, ka IKT prioritāte tieši ir struktūra fonda izmantošana noteikti, bet viss sma lielākais smagums platjoslas īstenošanā būs uz privātajām sabiedrībām. Bet pie tā es atgriezīšos vēlāk. Par konsultācijām. Daļa no šī priekšlikuma ir apspriesta pēdējo divus gadus arī ar konsultāciju starpniecību, līdz ar to nevarētu teikt, ka šis ir kā pārsteigums. Piemēram, es uh, eh, uh, eh, ilgi strādājuši nozarē, es uh, sāku darbu tad, kad es vēl nevalkāju brīlis. Šim bijuši aptuveni septiņas konsultācijas atsevišķi, neskaitāms darba grupas. Tātad Berek ir piedalījusies konsultācijās un varētu teikt, ka priešlikums kopumā nav detalizēti apspriests, bet visas daļas atsevišķi ir tikušas apspriestas ļoti plaši ar iesaistītajām pusēm. Par Bereku es jau komentēju, es tulīt pat lidoju uz Rīgu un pateicos priekšsarētāji, ka bija iespēja mainīt e, šo laika grafiku, un tur mēs e, Rīgā noskaidrosim, kāda ir komentāra Berek, bet e, mēs, protams, skatīsim arī Berek spēju līdzdarboties un savienotāju kontinentā, protams, ka tam jānotiek parlamentu uzraudzībā. Un iestādi, kas arvien vairāk uh, vāru iegūst šajā līdzsvarā starp likumdevējiem. Un pirmā sanāksme būs pagājusi, un tad es spēšu pateikt daudz vairāk. Man tiešām jāatvainojās, ka man nav atbildes uz visiem jautājumiem. Pēdējais, ko es vēlējos eh, sacīt, ir par konsolidāciju. Šis priekšlikums nav par konsolidāciju. Šis priekšlikums nevar mainīt konkurences likumdošanu. Tirgus dalībniekiem ir pašiem jālem, vai viņi vēlas veikt ieguldījumus citā Eiropas Savienības valstī. Ja viņi to vēlas, tas, protams, ir labi Eiropai, bet jūs nevarat privātu uzņēmumu piespiest veikt ieguldījumus citā dalību valstī, ja viņi paši to nevēlas. Uh, Šis priekšlikums rada nosacījumus, lai samazinātu birokrātiju. Tātad, lai būtu daudz maz vienoti nosacījumi visur. Attiecībā uz vietējo konkurenci Tad par to ir atbildīgi regulātori un atbildīgās iestādes. Ja pietrūkst konkurences uz vietas, tad tur eh, jārēģē valsts iestādēm. Un šeit nav eh, piemērojama konkurences likumdošana eh, šajā līmenī. Paldies, Jāla kungs. Jā, mēs saprotam, ka ir bijušas atbildes, uz dažiem jautājumiem nebija atbildes komisijas pārstāvs atvainojas, bet nu jā, labi, jo būs jau vēl arī iespējas uh, uh, to visu izskatīt, uh, jo jautājums uh, joprojām uh, būs aktuāls, būs ieteikums novērtējums un uzklausīšana iespējams 5. novembrī. Uh, Tad arī prezidentūras birojā koordinētāji pie tā strādās. Mums noteikti būs vēl daudz iespēju par to runāt. Paldies jums, paldies prezidentūrai, paldies kolēģiem, pārējiem pie nākamā punkta. Tad nu nezaudēsim laiku. Vārds Bensten kungam noteikti lielu uzņēmumu koncernu nefinanciālās un daudzveidības informācijas atklāšana. Pusstunda ir mūsu rīcībā, ievērosim laiku. Lūdzu. Se vuole intervenire il collega Benstein ha la parola. Benstein kungam vārds. Thank you so much, Ms. Lielas paldies priekšsēdētāji. Šīs atbildīgi strateģiskie uzņēmumi un atbildīga izaugsme, te nav konfliktējoši mērķi. Mums ir jādod ieguldījums uzņēmumu mērķu sasniegšanā, un uzņēmiem ir jāfokusējas uz savu darbu, neaizmirstot par sociāliem izaicinājumiem. Komisijas priekšlikums ir par CS aktivitātēm un attiecīgi informāciju sniegšanu. Tātad es atbalstu šo priekšlikumu par informācijas atklāšanu. Ļoti labi, ka kompānijām ir šī komunikācijas stratēģija, kas tiek pausta attiecīgi saskaņā ar regulējumu. Man ir daži priekšlikumi, kā uzlabot šo tekstu, jūs noteikti arī redzat šos. Un Explain model that the uh, Commission proposes. Tātad par korporatīvo sociālo atbildību. Runājot, ja uzņēmuma mērķis ir palielināt caurskatamību, lai varētu attiecīgi salīdzināt ziņojumu datus, tad būtu tikai loģiski izmantot šo te Eiropas ietvaru par korporatīvo sociālo atbildību. Es um, nedomāju ka šeit būtu lieka šī prasība, arī akcionāri varēs lasīt ziņojumus un salīdzināt datus. Tātad es nāku no valsts, kur šāda atskaitīšanās ir ļoti veiksmīga. Es pat biju ministra postenī, kad šī sistēma tika ieviesta 2008. gadā, un es savā grozīmā rakstu, ka vajadzētu kompānijām likt izpaušu informāciju par attiecīgām stratēģijām šajā jomā mūsu. Uh, pieredze ir tāda, ka ļoti daudz uzņēmumi šīs aktivitātes integrēja savās aktivitātēs tā vietā, lai teiktu, ka viņiem šādas stratēģijas vispār nav. Un, protams, pēdējā gadījumā tas, šāda informācija netiek uztverta kā pozitīvi, tad ir slikta publicitāte, un e, šodien nav īpaši populāri uzzināt, ka uzņēmumam šādas stratēģijas nav. Un vēl uzņēmumiem bija iespēja izvēlēties e, kādu tad politiku šajā jomā viņi gribētu īstenot. Un ja tā ir papildinoša, papildina biznesa stratēģija, tad no šīs stratēģijas iegūst visas puses. Es uzskatu, ka šo stratēģiju būtu jāvirza uzņēmumu mērķiem. Šeit ir jābūt produktivitātei, un es nedomāju, ka šeit būtu kaut kāda pretruna, ja mēs aicinātu arī sniegt informāciju par kaut kādām kategorijām, kas nav saistīts tieši ar uzņēmēju darbību. Es tieši gribētu veicināt uzņēmums informēt par šo stratēģiju un arī pēc tam īstenot to saskaņā rakstīto, tāpēc es arī gaidu komentārus no kolēģiem. Paldies, kolēģi, vārds. Lange. Lambert, che sono i tre colleghi che si sono iscritti a parlare per ora. Grossman Lambert, trīs kolēģis izteiksies. Jā, paldies. Diemžēl Anne referent nevarēja šeit būt šodien, tāpēc es eh, pieminēšu viņas viedokli. Kopumā Liels paldies par jūsu sagatavoto ziņojumu. Šo paziņojumu, ka CSR paziņojušana uzņēmumiem ir kā virzītājs spēks uzņēmumu darbības koriģēšanā, lai tā atbilstu Eiropas vērtībām. Šādu ideju es uzskatu par atbalstām un pareizu. Mēs jau tikko runājam par bērnu darbu Uzbekistānā vai negadījumiem Bangladešā parādīja, ka Eiropas uzņēmumu uzvedība trešās valstīs arī ir jābūt tādai, kas atbilst Eiropas vērtībām. Un šāda obligāta ekoloģisko darba un citu standartu piemērošana ir atzīstama, mēs virzamies pareizajā virzienā. Es atbalstu arī e, šo ideju, ka e, ziņošana saturs nav gluži brīvprātīgs. Piektajā grozījumā jūs izņemat nacionālos kritērijus un at, eh, aizstāt tos ar eh, vienotiem kritērijiem. Un es pat iet soli tālāk. Tos standartus, kas ir visplašāk izmantotu, tātad OECD vadlīnijas 2011. Eh, gada, un pirmā, pāns, pirmajā punktā tas arī ir pieminēts. Tam vajadzētu būt standarta būtībai. Protams, ka ir arī citu uzņēmumu, kas izmanto atšķirīgus standartus, un es piekrītu jūsu piektajam grozījumam, nacionālos standarts ņemam ārā. Bet ir arī skaidrs, ka tādi fundamentāli jautājumi kā vidas standarti, sociālai standarti, dzimumu, vienlīdzības jautājums, sociālā dialoga īstenošana, cilvēktiesību ievērošana, tam, protams, visam ir jābūt ietvertam. Arī jautājums par to, kā tas tiek īstenots piegādātāju ķēdē, ir jāņem vērā it īpaši akciju sabiedrību gadījumā ir problēma, ka viņi paši bieži vien nekādu ražošanu vairs neveic, bet gan iepērk un pārdod tālāk. Līdz ar to ir jāiekļauj arī piegādātāju ķēde. Un tālāk par ceturto grozījumu un astoto grozījumu. Es tomēr uzskatu, ka šis uh, gadījums, kad uzņēmums neīsteno uh, šo prasību, viņiem būtu jāsniedz paskaidrojums, kāpēc viņi to nedara. Mums šeit ir milzīgs skaits ar uzņēmumu Ehm, kam būtu jā, jāveic šāda atskaitīšanās, un eh, ir tikai 2,5 tūkstoši, kas to dara, un pārējie, kas uzskata, ka uh, viņiem tas nav jādara, viņiem būtu pienākums paskaidrot, kāpēc viņi to nedara. Līdz ar to es neatbalstu jūsu ceturto grozījumu, un arī paziņojumu par to, ka visi, uz kuriem attiecas eh, šī direktīva būtu tas jādara, nu, tur es īsti nepiekrītu, līdz ar to kritiski vērtē arī jūsu astoto grozījumu. Bet ko mēs varu piekrist? Ir jautājums par to, ka tas jādara īpaši nebirokrātiski un bez papildus loga MVU. Jāpaskarās, kuri standarti būtu jāizmanto un kā mēs to varam realizēt ar uh, ideju samazināt birokrātiju tas ir jūsu tālākā grozījumā vienā, un tur es jums piekrītu. Pēc iespējas skaidrāk standartī, bet pēc iespējas vienkāršāk realizējam. Paldies! Paldies! Vērts krauts man kungam. Godātais Langena kungs, var jau redzēt, ka eh, šeit. Uh, netiek ietverts viss šīs idejas. Mēs katru dienu runājam par mazāku administratīvo slogu. Diva pus tūkstoši uzņēmumu tiks izmantot šim propagandas instrumentam. Mēs redzam, ka komisija plāno, ka tas tērēs ap simts vai tūkstots eiro. Bet ko tas nozīmē? tas nozīmē, ka viss, kas ir iekļaujams šai ziņojumā, ir jāuzzina no visiem meitas uzņēmumiem. Tātad visu informācija ir jāiestrādā grāmatvedībā no visām eh, meitas, eh, no visiem meitas uzņēmumiem. Mēs tūkstots eiro man smieklnāk, ir šeit runa par tūkstošiem eiro. Tas varbūt ir mazs grozījums. Un vēl jāievēro. Ja visas vadlīnijas un atskaitīšanās, tas viss jākonsolidē ir. Mēs nerunājam par 500 eiro vai 1000 eiro, mēs runājam par entiem tūkstošiem eiro. To visu, protams, var izdarīt, bet tas ir tikai instruments, lai parādītu, ka mēs ievērojam vides prasības un tā tālāk es līdz 2006. gadam aktīvi strādāju šajā jomā, es to labi zinu. Protams, ka brīvprātīgi tas ir eh, pieņemam, bet ja mēs entos tūkstošu uzņēmumus spiežam to darīt, un tas vēl viss ir jātestē, viņiem jāpaskatās, vai tas ziņojums tiek sastādīts. Es vienkārši vēlos norādīt uz to, ko mēs mēģinam panākt. Protams, ar labiem nodomiem bet mēs vēlamies stiprināt uzņēmumus Eiropā un tā tālāk. Bet lielākās bažas, kas man ir nākamais solis, lielie jau to dara gal galā, bet tagad mēs spiežam to darīt arī mazos. Tas ir nākamais solis. Es esmu absolūti pret, man skaidri tas jāpasaka. Jo mēs šeit runājam par efektivitāti. Es nemaz neiedzināšos detalizēti par to, ko Benson kungs ir eh, sagatavojis. Tas ir daudz maz paciešami. Uh, bet eh, mēs uzliekam atkal un atkal jaunus slogus uzņēmēm, kas eh, viņiem tagad ir jāvāk. Un tā ir 42 tūkstoši uzņēmumu, kam tas būs jādara. Lielajiem tā nav tik liela problēma. Viņiem ir pietiekami cilvēku resursi, viņiem ir IT sistēmas, kas ir nepieciešams. Viņi ir tik lieli, ka tur 30 tūkstoši augstāks izmaksas un tas nav tik traki lielajiem. Bet tiešām katru dienu mēs runājam par gudru likumdošanu, par mazāku slogu, par birokrātijas mazināšanu, bet tāpat laikā mēs katru reizi ar jaunu direktīvu un jaunu regulu mēs sakam, mēs vēl gribam no jums šito un, un arī to vēl. Un tik tiešām uzņēmumiem šeit vēl nav runa par to, vai tās ir sievietes, vai tie ir vīrieši, vai kas par nacionalitāti. Eh, no Merka bija eh, Glaikungs eh, vakar stāstīja, ka pie mums vajadzīgi labākie darbinieki. Nav nekāda nozīme, vai vīrietis, vai sieviete, vai kur nacionalitāte ir vajadzīgi labākie kadri. Protams, ka šis ir tikai loģiski. Jā, Es nevēlos papildus slogu radīt. Komisijai ir jābūt saskaņotai politikai, prasīt eh, šo smart regulation, šo gudro pārvaldību un tad atkal likt papildus slogu. Rigo. Lambert kungs. Mr. Kortsman, what a pleasure. Kortsman kungs esmu ārkārtīgi priecīgs redzēt kādu, kas aizstāv uzņēmumu intereses. Tiešām milzīgs prieks man par to, e, klausieties, es nezinu, kāda ir jūsu pieredze, bet es gan esmu 20 gadus nostrādājis biznesā pirms ieradošai, tā kā es daudz labāk zinu, ko es te runāju. Es zinu, kas ir mazie uzņēmumi, es zinu, kas ir lielie uzņēmumi. Un pateikt, ka mēs negribam likt kaut kādas prasības lielajiem, tas, tas būtībā eh, nonāk pie tā, ka mēs kļūstam atkarīgi no lielajiem uzņēmiem. Man ir pilnīgi piegriezušies liberāļi. Mm, viņi nepārtraukti deklarē, mēs gribam mazos vidējos, mēs gribam radīt darba vietas, tie ir inovācijas centri. Es zinu, ka tas tā ir, bet tad, kad. Uh, mēs nonākam līdz reālam atbalstam MVU ar reāliem naudas līdzekļiem, tad pēkšņi mēs zaļie esam vieni un mums ir jālūdzās, jālūdzās atbalsts no kādiem liberāļiem. Es nerunāju par EPP, jūs palīdzēsiet, bet viņi gan ne. Viena lieta ir tāda, ka tiešām es pilnībā piekrītu, ka mums nevajadzētu likt pārāk lielu slogu uz MVU. Nevajadzētu pieprasīt papildus ziņojumus. Es zinu, ka viņi jau tagad ir pārslogoti ar visām šīm lietām, viņiem nav resursu, lai izpildītu visu likumdošanas prasības. Es tiešām gribu, lai likumi būtu vienkāršoti. Bet tas nezinu, nenozīmē, ka likumiem ir jābūt mazāk efektīviem. Varbūt vieglāk un mazāk eh, arī birokrātijas. Bet eh, kas mums iznāk? Mums ir palīdzība lielajiem, un tagad 50 cilvēki Bangladešā ir nogalināti, tāpēc, ka viņi nezina normas, viņi nezina likums, kāpēc eh, ir, ir tāda prasība. Un šeit es gribētu pasvītrot šo atšķirību. Finansu regulā mēs jau par to runājām. Principā mēs dodam izņēmumu MVU. Uh, bet mēs liekam par obligātu prasību pildīt mm, šo prasību lielajiem uzņēmumiem. Es zinu, un es esmu strādājis 20. gads lielajā uzņēmumā, es zinu, ka viņi var izpildīt jebkuru prasību. Viņiem ir pietiekami daudz resursu, viņi ir, viņiem ir potenciāls, vi, viņiem var arī samaksāt saviem menedžeriem milzīgas algas, tāpēc viņiem ir resursi, jo viņi var visu izpildīt. Tāpēc es nepiekrītu referenta kungam, ka mums vajadzētu šo lietu padarīt par brīvprātīgu lielajiem uzņēmiem, eh, ka nevajadzētu likt viņiem nefinanciāli ziņot. Es domāju, ka mums ir jābūt stand, standartam, un tad mēs varēsim salīdzināt visu. Eh, Krocman kungam gan es piekritīšu, ka mēs varētu atmest eh, šo prasību ziņot, ja mums būs obligāts normas attiecībā uz sociālo un vides kvalitāti darba vietā. Ja mēs liekam obligāti pildīt šīs normas pilnīgi visiem. Ja ir uzņēmums, kas strādā saskaņā ar SDO normām, tad tas ir ok, jums nevajadzētu viņiem likt obligāti kaut ko pildīt, jo viņi var doties un sūdzēties uz šo starptautisko darba organizāciju, bet laikam tas nav mūsu darba kārtībā šodien. Vēl viena lieta, ko gribēju izcelt e, kaut kas tāds, kas parādījās komisijas runā. Atcerieties, ka mēs runājam par finanšu ziņojumu regulu. Tad mums bija diskusija par valstu ziņošanu, tad finanšu datu ziņošanu. Un rezultātā atkal par labu lab, lieliem uzņēmiem eh, padomu nepieņēma šo risinājumu. Tātad, kur ir mūsu slieksnis? Viens MVU vai divreiz MVU, un tagad ir mums tas slieksnis starp lieliem un maziem. Bet ziniet, ka tagad debata ir attīstīsies padomē arī, un Barņiekungs ir teicis, ka šī nefinanšu regula būtu jāizmanto kā līdzeklis, lai atrisinātu šo uh, ziņošanu no valstīm par visiem uzņēmiem. Īsnībā tas ir tas pats, ko mēs rakstījām par bankām un arī šo TCSR. Zināsiet, ko padome rakstīja maijā. Ja Viņi ir gatavi ceļu, eh, veikt to, ko ir apma, apņēmušies Eiropas Savienības secinājumos. Ir politiska apņemšanās, ka ir nepieciešams finanšu atskaitīšanās pa valstīm, pa uzņēmiem. Es domāju, ka mums ir jāseko komisāra ieteikumam un jāizmanto šis instruments kā rīks. Kaut gan stingri runājot, tas šeit neiedaras. Tas iedaras tajā tekstā, kur mēs apstiprinājām pirms dažiem gadiem. Uh, Bet tomēr, ja mēs nedarīsim to tagad šeit, tad tas atkal nekas nenotiks vairākus gadus, un galu galā mums ir tagad būs tad iespēja strādāt arī ar telekom paketi, lai tiešām kaut kas notiek līdz nākamajām vēlēšanām. Izmantosim šo iespēju, šo brīdi, lai kaut kas notiek. Tāpēc esmu gatavs atbalstīt grozījumu tādā virzienā, kā teicu. Man vēl ir kādi komentāri. Bet šeit es Kronciem kungam e, piekrītu, ka nevajadzētu pārslogot MVU, bet arī nevajadzētu nu, palaist brīvībā multinacionālos uzņēmumus, jo principā visi šie pēdējie strādā ar augstākiem standartiem, un tas nāks viņiem pa labu, jo tas var galu galā arī liks viņu konkurentiem rīkoties ilgspējīgākā veidā. Paldies! Grazie, eh, di questo... Paldies par komentāru. Odīkungs. Un tad vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos apsveikt uh, kolēģi uh, Bensen par uh, šo darbu pie ļoti tehniskiem jautājumiem. Tad viena ideja, ko es viņam vēlētos ieteikt, nezinu, vai viņš pieņēmtu to, runājot par šo pārskatu. Tātad šeit ir ārkārtīgi svarīgs sociālais aspekts, kā te arī iekļaujam daudz sociālās informācijas, bet tā kā mums nav iespējas grozīt šo direktīvu Vai ļoti bieži. Es nezinu, vai mēs varbūt varētu iekļaut vēl vienu pienākumu par uh, informāciju par nodokļiem, jo šīs ir grāmatvedības dokuments un šīs fiskālās informācijas, nodokļu informācija pārnacionālajām kompānijām nozīmētu to, ka šīm kompānijām būtu jāpublicē uh, jāziņo par nodokļiem, kādus viņi maksā dažādos eh, pasaules reģionos, jo īpaši Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Jo G20 mēs redzam, eh, ka ir eh, šī ārkārtīgi liela nodokļu krāpniecība, un tas ir saistīts arī ar cēnu transferu starp vienas grupas filiālēm, un SAO arī ir publicējis tagad uh, ziņojumu par šīm transferu cenām. Protams, visas problēmas mēs neatrunāsim šajā dokumentā, bet varbūt kādā nodaļā uh, kur tiek runāts par īpašiem nodokļiem informācijā, pieprasīt šo informāciju no kompānijām, kādas nodokļus viņi maksā tajās valstīs, kur viņi ražo, piemēram, cik maksā Google par to, ko viņi saražo Austrijā, Vācijā, cik daudz nodokļus viņi samaksā šajās valstīs. Mēs visu neatrisināsim, bet būs vismaz pirmais caurspīdīgais elements tieši par nodokļiem. Nezinu, ko ziņotājs par to domā, bet, nu, vajadzētu to ņemt vērā. Paldies! Pirms dodu vārdu ziņotājam, vārds uh, komisijas pārstāvēji Abad uh, kundze lūdzu. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you to all members. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties visiem deputātiem par komentāriem. Es gribētu likt likt uzsvaru uz dokumentu, ko pieņēma komisija aprīļ mēnesī. Tur bija priekšlikums, kas ir kompromiss, kompromiss risinājums, kur ir kaut kas tāds, kas liek Eiropas uzņēmumus vadošā pozīcijā globāli. Priekšlikumā ir ņemts vērā arī tas, ka nevajadzētu likt lieku birokrātsko slogu jo īpaši uz mazajiem uzņēmumiem. Es gribēju paskaidrot, ka šī fakti, ko mēs esam ieguvuši, Tātad tie ir fakti un dažādi statistika, ko izmanto uzņēmumi lēmumu pieņemšanā uzņēmumi ņem vērā, kā ietekmēs šīs darbības apkārtējo vidi, darba devējs, tātad šie nu, statistika tiek ņemta vērā un tas tiek darīts līdztekus arī finansiāliem statistikas datiem. Tātad tas jau eksistē un nu, šī iemesla dēļ mēs sākam domāt par šo likumdošanas aktu. Mēs uzskatām, ka šis likums būs labvēlīgs uzņēmējiem un investētāji arī mums to pašu saka. Uh, Viņi saka, ka šāda veida informācija ir nepieciešama, lai izvērtētu uzņēmumu izaugsmi, attīstību, vai šie uzņēmumi ir gatavi strādāt ar nākotnes problēmām. Un vai šeit ir pietiekam daudz uzņēmumos vides informācija vai sociālās informācijas, vai pietiekam šo informāciju sniedz uzņēmumi, vai šī pēdējā informācija tiek analizēta tikpat uzmanīgi kā finansiālā informācija? Šobrīd mēs uzskatām, ka Eiropa ir līdere globālā mēroga. 2500 uzņēmumi tikai tādi, kas atbilst pilnībā vides un sociāliem aspektiem, un mēs gribētu palielināt šo skaitu, ir 18 tūkstoši lielie uzņēmumi, 18 tūkstoši. Tas ir skaitlis, kas aptver ļoti lielos uzņēmumus, vairāk kā 500 darbinieku Eiropā. Ja gribētos pasvītrot, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nav pienākums izpaust šādu informāciju. Mēs runājam par lieliem uzņēmumiem, kur ir 500 plus uzņēm, darbinieku. Te mēs eh, runājam par 18 tūkstošiem tādu uzņēmumu ar šādu darbinieku skaitu visā Eiropā. Un mēs uzskatām, ka šāda veida ziņojuma iesniegšana kopā ar peļņas un zaudējumu atskaiti, tas ir ļoti loģisks tāds apvienojums. Um, šeit ir tāda visaptveroša informācija par uzņēmumu. Uzņēmumu ziņo arī par dažādiem vides datiem, ka, teiksim, kāda ietekme uz vidi ir no uzņēmuma operācijām un vēl sociālie aspekti. Uh, arī ir svarīgs elements, un arī cilvēktiesību ievērošana piegādes ķēdē. Visā šajā ķēdē cilvēktiesības ir jāievēro, jācīnās pret korupciju, pret kukuļdošanu, un arī jāievēro daudzveidī, daudzveidīgums. Mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums ir līdzsvarots mēs um, negribam atsaukties tikai uz starptautiskiem organizāciju ietvariem, bet ir arī nacionālās tradīcijas un struktūras. Ir jāatzīst, ka ir atsevišķas valstis, kas šai ziņā ir ļoti būtiski progresējuši, teiksim, Vācijā. E, ir ilgspējīgas attīstības likums vai kodeks, Francijas likumdošana ir ļoti progresīva šai ziņā. Tur ir ietvertas arī tādas prasības vai punkti, kas ir jāpilda informācijas sniegšanu ziņā uzņēmumiem, un ir vesela rinda citu piemēru, kas ir papildinoši un ļoti liederīgi, un tikpat labi šīs nacionālās prakses var izmantot kā starptautisko struktūru ieteikums. Kaut vai šīs pats OECD padlīnijas eh, globālā iniciatīva, arī ANO vadlīnijas cilvēktiesību jomā, vesela rinda eh, citu struktūru, kas ANO ietvaros eksistē. Un mums jāatzīst viss tas, kas eksistē un jāizmanto labākais. Paldies! Paldies! Un vērts vēlreiz Bensēna kungam noslēgumam par šo diskusijas punktu. Paldies! Es pirms es gribētu pateikties visiem. Es domāju, ka šeit ir tāda nepieciešamība atbildēt šādi. Mēs piešķiram atkāpi mazli, maziem un vidējiem uzņēmiem. Ir tāds grozījums šai ziņā. Es gribētu teikt, ka mums ir, nu, zinām, pieredze. Vismaz eh, manā valstī šāda pieredze ir. Un vienmēr es esmu uzskatījis, ka šim procesam būtu jāsākas no uzņēmumiem. Uzņēmumiem ir jābūt iniciatoriem, viņiem ir jābūt saprotošiem, ka lūk šāds stratēģijas uzņēmuma atbildības jomā īstenošana ir kaut kas labs, bet par to ir jāskaidro, vai nu jūs skaidrojat, vai jūs ievērojat šo stratēģiju. Jūs nevarat paziņot, man nav cēsar stratēģijas. Tas nav iespējams Manā valstī 97% visu lielo uzņēmumu ir ar uzņēmumu sociālās atbildības stratēģiju, tāpēc mums eh, vajadzētu īstenot tādu stratēģiju, kur uzņēmumi nāk klajā ar standarta informāciju. Tiešām šeit ir birokrātija. Bet ir vesela rinda jautājumu, uz kuriem ir jādod atbildes. Piemēram, jūs varat teikt, ka jā, mans uzņēmums var virzīties uz priekšu ar CSR stratēģiju, tādējādi visi pārējie zinās, ko mēs darām un kādi mēs esam. Es uzskatu, ka tas dod pievienoto vērtību tādam uzņēmumam. Tas nav vienkārši kaut kādu kāsīšu vilkšana vai atķeksēšana. Mēs negribam jaunus slogus. Standarta ziņojumi varbūt ir labi, bet reāli, kā tas darbojas valstī, kur šāda tradīcija jau pastāv. Tur mēs redzam, ka šeit ir nozīme, ir jēga. Um, kaut vai vides ziņā, vai cilvēktiesību ievērošanas ziņā. Es tiešām garantēju, ka manā valstī ir tā, ka ir tādas prasības sniegt šāda veida informāciju, un mm, šīs prasības ir jāpilda. Un mēs eh, uzskatām, ka ir iespējams arī apkopot informāciju. Es, es arī apkopošu to, ko dzirdēju šodien. Es negribēju pieprasīt birokrātiski vēl kaut ko klāt. Tas nav. Es nedu, nerunāju par mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Es runāju par lieliem uzņēmiem. Paldies Žanpjeram eh, Adī. Mēs runāsim par viņa jaunajām idejām atsevišķi. Rekord. Lieliski atgādina kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. oktobris, balsojums ītre būs 5. novembrī. Tad mums ir vēl viena nedēļa, lai varētu iesniegt grozījumus. Paldies kolēģiem, un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Atzinums par novērtējumu ziņojumu attiecībā uz Eiropas elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi un bīroju Berek. Vārds um, Alabārta kungam, uh, esam paredzējuši šim punktam 15-20 minūtes. Tad nu sākam diskusijas. Lūdzu, referentu kungs. Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies. Izteikšos īsi par šo ziņojumu, par Bērēku un eh, par Bērēku iestā uh, eh, biro izvērtēšanu. Šī ziņojuma mērķis ir uh, uzsvērt galveno, kas izriet no šī novērtējuma par Bēreku un biroju. Tie, kuri nezina, Bērek tad ir Eiropas elektronisko komunikāciju regulātora iestāde. Tā ir regulātora aģentūra telekomunikāciju tirgu Eiropas Savienībā. Tas ir izveidots 2009. gadā ar telekom pakotnes pieņemšanu pēc trim gadiem komisija ir jāpieņem izvērtējums ziņojums par bērek darbības lomu un efektivitāti, un Eiropas parlamentam arī ir jāsim informācija par šo novērtējumu. Lūk, tāds ir arī mūsu ziņojuma mērķis. Kopumā bēreks darbojas labi. Tas arī ir veicinājis sastarpējos uzticības starp Nacionālām regulatūra aģentūrām un tiek uh, efektīvi, tā teikt, sasniegt bereg darbības mērķi. Taču ir jānotur arī debats par iespējām paredzēt uh, ambiciozāku mērķu noteikšanu bereg. Berek iestāde un attiecības starp Berek un, un biroju ir arī norāda nu, uz dažām problēmām. No vienas puses tiek atzīts tās, ka Bereka un biroja veiksmīgs darbos kopš 9. gada, īpaši atbilstīgi 7, 7a pānta procedūrām un jomās par neutralitāti. Taču ir vēl iespēja progresēt daži struktūrālie aspekti, jo īpaši runājot par uh, nākamo uh, eh, ietver pārskatu par uh, telekomunikācijām. Konfliktes starp nacionālajiem un Eiropas interesēm joprojām vēl ir problēma. Atbilstīgi novērtējumam Berek neatkarīga loma ir vēl apšaubām. Berek Neatkarība jāizvērtē ne tikai attiecībā uz Eiropas Savienības institūcijām, bet arī attiecībā uz nacionālām regulatīvām aģentūrām un dalību valstīm kopumā. Bērek arī ir labāk jādefinē uh, ziņošana, kam tad viņi uh, būs uh, uh kā priekšā atbildīgi. Bereka birojas Rīgā varētu arī būt. Uh, iespēja tātad nodrošināt šos eh, telekomunikāciju, jo varētu būt šķērslis eh, tātad eh, veiksmīgai darbībai šīs pieeja nepieciešamām infrastruktūrām un evolucionāru pieeju, lai paredzētu galvenās eh, izmaiņas attiecībā uz regulātoru valdu, lai viņi pieņemtu lēmumus un stiprinātu arī Berek darbību Briselē. Bereka bīroja efektivitāte un atrašanās vieta ir eh, jāpārdomā viņu jāsniedz administratīvais atbalsts, lai Berek varētu arī spēlēt svarīgāku lomu. Paldies! Sajiet komentārus no referentiem un komitejas biedriem. Grazie a lei, cominciamo con il relato, il shadow present. Tagad sāksim ānu referentiem Trautmans kundze, un tad redzēsim, vai vēl kāds vēlas izteikties. Paldies, priekšētājs kundze komiteja, komisija piedāvāja aģentūru EKMA. Tā bija opcija, kur noraidīja regulātori un daļa nozares dalību valsts un parlamentu vairākums. Šī hibrīda struktūra divos līmeņos tika izvēlēta, lai garantētu pēc iespējas lielāku neatkarību uzlabot arī ietver īstenošanu Ideja bija tuvināt reglamentējošās pieejas sept, atbilstīgi 77a pāntiem. Paldies ziņotājiem par to, ka viņš veic ļoti visaptarošu analīzi par šo jautājumu un paldies arī par to, ka viņš arī minēja progresu un arī jautājumus, kas vēl ir jāatrisina. Es, protams, gribu arī atbalstīt viņu sacīto par to, ka sistēma vēl ir jauna, pat ja arī divu līmeņu sistēma ir pārņemta arī, piemēram, datu aizsardzības jomā. Galvenā problēma, kur uzsvēra ziņotājs par atrašanās vietu. Uh, Tātad atrašanās vieta ir arī jautājums aktuāls citām aģentūrām. Es domāju, ka ir jāpretojas regrupēšanas centieniem un vai arī jāpasaka, dalī, mm, ka ir dalība valsts, kuras nekad nevarēs uzņemt šos, šīs institūcijas un aģentūras savā teritorijā. Un esmu pret nevienlīdzību attiecībā uz Eiropas Savienības aģentūru pārstāvniecību dalību valstīs par kompetenci aptvērumu, kompetenci jomu. Ir svarīgi paplašināt bērē e kompetenci kompetences, ne tikai attiecībā uz apraidi, bet mums arī šeit ir jautājums par uh, um, to, ka nacionālās iestādes ļoti atšķirīgs, nacionālai regulātori ļoti atšķirīgi kompetenci jomā tos uzsver arī ziņotājs sastajā punktā, un arī ir svarīgi, tur diezgan maz ko var darīt. Uh, Tātad uh, pārdalīt vienlīdzīgi kompetences var uh, nozīmēt pārkāpt subsidiārio principu pie šī jautājums, jābūt ļoti piesardzīgiem. Un trešais - dinamika starp uh, Bērēku un Ija biroju status quo nav apmierinošs, tad, nu, vai ir tagad jāatlaiž birojas, es nezinu, tādā gadījumā tā ir, nu jā, tā ir padomas opcija, um, bet, nu, vai būs nepieciešams arī bīroja uzdevumus ie, uh, iekļaut uh, DJ Connect, uh, Haugs kundze savā atzinumā to piedāvāja, Taču es domāju, ka tas nebūtu efektīvi ņemot vairāk visu struktūri neatkarīgi, jo šeit ir jākonsolidē Eiropas uh, iestāde, lai līdzsvarot ziņojumu, tātad starp valdu un biroju jāstiprina biroju savos uzdevumos, tāpat laikā saglabājot arī valdes lēmu pieņemšanas uh, kapacitāti, un tas piekti ziņo, saskana ar ziņotāju 15. punktu. Piemēram, varētu paredzēt, kā bīrojam ir sāvi eksperti, kas varētu piedalā, piedalīties darba grupā, lai īstenotu procedūras atbilstīgi 77 pāntiem, vai arī piedalīties bēraka darbībā. Nu, lūk, tāds ieteikums. Tas varbūt papildinoši. Paldies, priekšsētais kundze. Paldies, Katrīnai. Nu, ko citi ēnu referēti nav ieradušies, un tagad eh, tad eh, tikai Stiljo kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es esmu gatava apsveikt referentu kungu par Bereka un biroja izvērtēšanas ziņojumu, bet runājot par Bereku, man vienmēr ir prieks runāt par šo tēmu, jo es arī biju referente telekom paketē, un Berek tiešām tika radīts kā alternatīva struktūra iepriekšējai idejai izveidot kaut kādu Eiropas aģentūru ar visām pazīmēm, kas ir raksturīgas aģentūrai. Tas ir tas, ko piedāvāja sākotnēji komisija un ko parlaments un padomi pēc tam negribēja atbalstīt un noraidīja, un mēs pieņēmām šo alternatīvo risinājumu. Mēs gribējām Eiropas e, tādu institūciju struktūru, kas e, ir veidot no nacionāliem regulātoriem. Tādā ziņā Berek ir jauns veidojums, darbojās tikai trīs gadus, un kā jau referents saka savā ziņojumā, šeit e, ir atzīmēti ļoti būtiski jautājumi, kas bija arī jāatzīmē. Septītais pants, piemēram, darīt tā, lai tīkls būtu neitrāls. Un te ir rakstīts, ka Berek darbojās labi. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu Berek apkraut ar kaut kādu reorganizācijas uzdevumu. Bet gan referents, gan Trautmanis eh, kundze arī atzīmē, ka ir kaut kāds neliels nianses, ko varētu pieslīpēt, uzlabot. Un man tā šķiet, ka šīs debates kontekstā jāsēdz gan šī debata ar iepriekšējo debatu, kur uzstājās arī komisijas pārstāvis, eh, kur mēs runājām par mm, regulu par iekšējo tirgu telekomunikāciju jomā. Tur ir arī vesela rinda priekšlikumu, kas skar berek darbību, un šādā kontekstā eh, varbūt varētu veidot tādu pozitīvu sinerģiju, varbūt varētu sasaistīt kaut ko no tā cita darba ar šo berek darbu, tad mēs varētu caur grozījumiem varbūt papildināt komisijas priekšlikumu. Es ilustrēšu tikai vienu piemēru Um, te gan ir vairāki iespējami gadījumi, bet viens tas uh, vienkāršākais piemērs šajā kontekstā, kas būtu labāk saprotams, tā ir ideja par to, ka priekšsēdētajam Berekā vajadzētu piešķirt ilgāku uh, pilnvaru tādu periodu. Šobrīd Berekā priekšsēdētājs ir uz sešiem mēnešiem. Un komisija piedāvā, un tam es arī piekrītu, ka šis periods ir diezgan īs. Būtu labāk ja tas būtu garāks, ja, lai būtu kaut kāda tāda papildināmība, kontinuitāte, lai šāda priekšsēdētāja rotācija nedestabilizētu bereka aktivitātes. Un varbūt šajā konkrētajā kontekstā, kur mēs runājam par novērtējumu, varbūt mēs varētu iekļaut šo priekšlikumu. Tas gan nav tāds priekšlikums, kas būtu jārisina likumdošanas izmaiņu garā mēs varētu paņemt šādu, teiksim, komisijas priekšlikumu, bet ir arī citi, par kuriem vērts pārnāt. Paldies! Paldies! Tagad Falkons kundze, komisijas pārstāve, un tad re referenci. Um, oui, um, merci beaucoup, uh, prezident, merci. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, referentam par šo ziņojumu. Paldies par debatēm, ko uzklausīja liela interesi tiešām atsevišķi sēcinājumi no komisijas puses, tie ir ietverti. Arī mēs esam rekomendējuši kaut ko novērtējumu ziņā, un referents to ir ņēmis vērā. Un arī atsevišķi aspekti no parlamenta iepriekšējā ziņojuma. Uh, apmēram saskan ar šiem secinājumiem, kas ir nākuši no komisijas puses par izvērtējumu. Un mūsu secinājums ir šāds. Tātad līnijas ir vienādas, mēs arī teikt, ka Berek funkcionē labi, ka ir parādīta spēja pildīt galvenos mērķus, kas tika izvirzīti Bereka vīzošanas veidā, tad bija strādāt ar iekšē tirgus vienotību, un tāpat laikā ir jāatzīmē, ka vēl ir kādi elementi, kas ir jāuzlabo. Un tādā pašā garā, turpinot kā deputāta uzstāšanos, Kastījo kundzes uzstāšanos, jāsaka, ka arī mēs uzskatām, ka Bereka darbu varētu uzlabot arī strateģiski, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt stabilitāti, uzlabojot biroja vispārējo pārvaldību, un šā iemesla dēļ nesenajā likumdošanas priekšlikumā no komisijas, kas jau ir apstiprināts, ir piedāvājusi arī tādu jaunu amatu prezidenta amatu, varbūt likvidējot šo rotējošo priekšsēdētāju. Tādā veidā mēs uzskatām, ka labāk varēs vadīt šo organizāciju un arī strateģiski pārvaldīt Bereka. Paldies. Grazie, la parola ancora. Paldies. Nu tad lūdzu ziņotājs. Noslēguma komentāru. Grazie, prezidenta. Just to, to add, first of all, that. Uh... Paldies kāda locekla, kur nevar ne, ierasties, eh, ir nosūtījis savus grupas rakstisko pozīciju. Un es gribētu pateikties visiem deputātiem, kas ir ieradušies un kas ir izteikušies. Paldies ēnu referentiem komisijas pārstāvēm. Mēs visu izanalizēsim, visus grozījumus, skatīsim, ko varam izmantot. Un arī definēsim precīzāk mūsu pieeju, lai nodrošinātu labāku bereka un biroja funkcionēšanu. La ringrazio. Uh... Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. oktobris un balsojums 5. novembris. Paldies! Nākamais punkts. Arī tāds uh, sāpīgs jautājums. Dilģēta regula, ar ko papildina regula par Eiropas zemes novērošanas programmu GMS, paredzot reģistrācijas nosacījumus. Uh, bija rezolūcija, kur parakstīja vairākas kolēģi Nīblere, Kreutzmann, Rode un, un citi. Vārds tiek dots Kreutzmann kungam un tad pārējiem, kuri vēlēsies izteikties. Rezolūcijas balsojums, kā jūs zinat, notiks rītdien, 27. septembrī. Lūdzu. Jā, dank. Jā, paldies priekšsarētāji, godātie kolēģi, kolēģis. Tātad Deleģētā regula. Šeit man jāizsakās komisija ar deleģētajiem aktiem no nu jau vairāk kā trīs gadus ir ierosinājusi Eiropas zemes novērošanas programmas papildināšanu. Ar to tiek pieņemts lēmums Eiropas satelītu datu pieeja bez maksas. Tātad privātie satelīta pakalpojumu piegādātāji baidās no konkurences skropļošanas. Komisija skaidroja mums, ka ņemot vērā, ka sistēmas ir atšķirīgas, konkurence nepastāv. Bet vai tas būs tiešām tā, manuprāt, tas netiek detalizēti analizēts. Mēs e, saņemam atsauces uz amerikāņu Lancet eh, sistēmu, Tomēr šie dati ir daudz sliktāki nekā ES sistēma. Un es neesmu pret bezmaksas piekļuvi kā tādi, jo satelīts finansē Eiropas nodokļu maksātāji. Uh, Brīvie bezmaksas dati varētu nodrošināt jaunu pakalpojumu izstrādu un papildus izaugsmu ekonomikā un jaunu darbvietu izveidi. Bet vai tiešām dati ir jādara pieejami bez maksas absolūti visiem? varbūt kādu atsevišķu datu veidu vai atsevišķu datu apjoms varētu būt pieejams bez maksas tādējādi privātajiem satelītu piegādātājiem, eh, kas ir veikuši apjomīgas investīcijas, palīdzēt saglabāt viņu biznesu. Tātad eh, tā, daudz varētu izmantot šos bezmaksas datus bez tā, ka viņi būtu kaut ko darījuši šīs programmas labā. Un tāpat jāturpina diskusija par to, vai ir jābūt arī šāds savstarpējumības princips. Jo eh, netiek runāts par to, ka viņi e, e, vai visi dati būs bez maksas un ar kādiem nosacījumiem, tas netiek atrunāts. Ir nepieciešams risināt šo situāciju un e, to nevajadzētu darīt ar deleģētajiem aktiem. Izskatās, ka komisija arī pat to ir aptvērusi. Jaunajā Kopernika regulā paredzēt datu nodrošināšanu bez maksas. Tikai un vienīgi. Šobrīd kad mums ir šis priekšlikums, vēl uh, nāk klajā ar uh, deleģēto aktu, kas tiek attiecināts uz iepriekšējo uh, regulu, un tad īsti nav skaidrs, kāpēc tika gaidīt trīs gadi, un tad jau var pagaidīt vēl pāris mēnešus un sagaidīt jauno tiesību aktu. Tieši šādu procesuālu iemeslu dēļ es aicinātu noraidīt balsojumā šādu deleģēto aktu. Uh, un uh, gaidīt jauno Kopernika regulējumu. Paldies! Grazie, la parola al... Paldies! Tad vēl vienam parakstītājam vārds. <coughs> Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Glānskungs, paldies uh, priekšsēdētāji. Rezolūcija un uh, referenti ir radījuši mazliet lielu apjukumu arī manā politiskajā grupā Sākumā runa bija par to, kā GMS regulējumu ietvaros, kur es toreiz arī palīdzēju pieņemt. Runājot par piekļuvi datiem un bezmaksas datu piekļuvu. Šī situācija netika detalizēti regulēta. Mums bija debatas, un uh, lēmām, ka ar deleģētiem aktiem to varētu darīt. Tagad īsi pirms vasaras pārtraukuma komisija nāca klajā ar šo deleģēto aktu, un eh, mēs aicinājām pagarināt termiņu, lai mēs varētu detalizēt iepazīties ar šiem deleģētajiem aktiem. Mēs politiskajā grupā pārbaudījām šo aktu, un tas, ko eh, kolēģis tikko sacīja, ņemot vērā, ka jau ir pieejams jaunais eh, tiesību akts par Kopernikus, tur 15. pāntā tiek runāts par bezmaksas piekļuvi, un mēs eh, izlēmām noraidīt šo rezolūciju. Mēs jau esam pietiekami ilgi eh, ievilkušo jautājumu dēļ tā, ka ir ieilguši sarunas par finanšu ietvaru, un līdz ar to mēs aicinām koncentrēties uz jauno Kopernikus regulu. Uh, un uh, intensīvi diskutēt tajā kontekstā. E, līdz ar to e, mūsu politiskā grupa arī atbilstoši uzvedīsies rītdien balsojumā. Vērts komisijas pārstāvim Sūte Blauks kungs, ja nemaldos, nekļūdos, lūdzu. Yes, good morning everybody. I'm... Labrīt. Es Eiropas komisijā esmu atbildīgs par Kopernikus infrastruktūru. Un arī piekļuva datiem ir jautājums, ar ko strādā manā nodaļā. Es esmu atzīmēs piefiksējis, ka rezolūcijas priekšlikumā ir runa par formāliem jautājumiem mēs esam nokavējuši, mēs būtu varējuši to izdarīt par dažiem mēnešiem vēlāk vai agrāk. Šeit nav substantīvu nekādu secinājumu, mums labāk būtu patīkus tāda disk, eh, diskusija. Vispirms es teikšu, ka man ļoti žēl, ka mēs esam nokavējuši eh, iemesls ir tāds, bet jāsaka, ka es strādāju šajā matā tikai vienu gadu. Un strādājot pie šī teksta, mēs konsultējāmies ar ieinteresētajām pusēm, mēs ar visām saistītajām organizācijām konsultējušies vairāk kārtīgi, esam sagatavojuši vairākas teksta versijas. Esam nosūtījuši visus šos tekstus visiem interesantiem, esam saņēmuši komentārus. Nav iespējams ātri pavirzīt šādu priekšlikumu un vienlaicīgi iegūt arī tādu konsensu no visiem interesētajiem. Gal galā mēs ejam pa konsensu meklēšanas ceļu, jo visiem gal galā vajadzēs meksē, strādāt ar šo tekstu. Un tagad ir viens uzņēmums, kas lobē parlamentu, kas uzskata, ka e, teksts nav labs. Mēs saprotam, daži satelīti ir slēgti viņu pielietojumam, bet eh, par to jau mēs zinājām daudzus gadus, mēs par to diskutējām ar Vācijas valdību savā laikā par šo jautājumu, un tika pieņemts lēmums, ka Sentinel 2 atteiksies no lietošanas sensoram, kas pieder šim uzņēmumam, tas būtu 5 metru uh, Um, sensora funkcionēšana, kas būtu samazinājis e, tagad mūsu satelīta e, funkcionēšanu par 40%. Mēs atteicāmies no šī pielietojuma, lai dotu minētajam uzņēmumam iespēju darboties pēc viņu ieskatiem. Tā bija milzīga piekāpšanās no mūsu puses. Un attiecīgais uzņēmums investēja savā satelītā, zinot, pilnībā apzinoties šo situāciju. Un Tagad, tā kā viņu sensors ir simts reizes mazāk efektīvs eh, par mūsu iekārtu, mēs tomēr uzskatām un atļāvām viņiem turpināt viņu darbību. Tas ir viens. Un otrs. Kad mums būs stabili nosacījumi, kad mums būs šādi ietver noteikumi, kas ļaus regulēt šī uzņēmuma darbību nākotnē, tad mums būs šāda iespēja. Mūsu ilgtermiņa scenārijs paredz, ka mūsu satelītu rezolūcija neuzlabosies līdz 2016. gadam. Tas nozīmē, ka uzņēmumam, kas lobē šobrīd uz nākamajiem 13 gadiem, ir iespēja mierīgi strādāt tādā garā kā iepriekš. Es zinu, ka daudz kompānijas teikt, ka 13 gadi nu, faktiski tas sēdz jau divu satelītu dzīves ciklu. Normāli viens satelīts darbojas septiņas gadus. Teorētiski viņi būtu varējuši divas reizes jau investēt šajā periodā. Un vēl saņemt garantijas, ka konkurence vismaz no Sentinel sistēmas puses nepalielināsies, nesasināsies. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka šo rezolūciju vajadzētu noraidīt. Paldies. Bīnē. E... Labi. Krosmakungs, vēl kas sakāms? Uh, scusa, I, scusa. Uh, I will not comment on, on, on no, this sorry, because sorry, tomorrow we will vote. Es par to nebalsošu rītdien. Balsosim, tad arī redzēsim, kāds būs rezultāts. Brīnišķīgi. Es uh, gribēju prasīt, vai jūs gribat izteikties, jo jūs uh, devāties projām, bet, nu, lūdzu, Odīkums vēl, ko grib teikt. Es atzīstu, ka neesmu pietiekami ilgi, gan esmu šeit strādājis, bet ļoti dīvaini šī viedokļa apmaiņa. Varbūt ne visu esmu sapratis, bet es atceros, kad bija debatas par, par GMS, bija debatas par, tarifi, par tarifiem. Un mēs visi teicām, ka tam ir jābūt bezmaksas. Es nesaprotu, kādēļ Eiropas komisija ir nepieciešams juridiskais pamats par šo bezmaksas uh, pakalpojumu, jo tas jau ir iekļauts sākotnējā juridiskajā pamatā. Kādēļ bija nepieciešama šī regula, lai noteiktu bezmaksas pakalpojumus? Uh, Tagad mums tiek sacīts, ka valsts nauda ir ievērojams čērslis un nodara kaitējumu privātajai uzņēmēji darbībai, pat ja mēs zinām, ka valsts intervencija ir savi limiti. Proti tā iejauc tad, kad privātā iniciatīva vairs nav efektīva. Uh, Bet, ja tas tā nav, tad, protams, valsts nevar iejaukties. Un tagad, ja mēs uh, ņemam vērā šādu situāciju, un tas tagad bloķē GMS programmu, par ko esam jau informējuši pilsoņus, par to, kas ir Eiropas pievienotā vērtība, un eh, tā tālāk, tā joprojām. Tā Mēs kļūstam smieklīgi, es vairs neko nesaprotu šajā dosijā, godīgi sakot, kādēļ Eiropas komisijai ir nepieciešams juridiskais pamats, lai noteiktu pakalpojumu bezmaksas raksturu, pat, lai gan mēs par to esam jau balsojuši, un kas tad tā ir pa uzņēmumu, kas tagad e, veids lobiju, lai jo, e, bloķētu šo Eiropas projektu. Es mm, neslēpšos, nu ļoti samulsis. Jā, esam visu uzklausījuši. E, komentārus komisijas nostāja. Rītdien nu, balsosim, varēsim brīvi lemt pēcpusdienā, kad balsojam rīt, jā, 27. septembris. Tad arī plenāra sēdē skatīsim to visu 2. oktobrī. Lūk, parlamentārieši zina, kā tālāk rīkoties. Liels paldies visiem, mūsu darbs noslēgts, komiteja atsāk darbu trijos pēcpusdienā. Paldies!